Okay. Are you ready? Vai esat gatavi sākt balsošanas procedūru, aizklāta balsošana? Sāksim ar Edītu Baueri. Sākam balsot.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 It's a, <laughs> a very strong result too. Arī ļoti pārliecinošs rezultāts. 40 par 1 pret, un tad pārējām pie Žāna Fransuāza Mezie. Sākam balsot. And the vote is now closed. Beidzam balsot. Uh, 38 par un divi pret. Un divi atturējušies. Tas nozīmē, ka esam visus trīs kandidātus izvēlējušies. Viņi tiks ieteikti iecelšanai. Divi no viņiem bija šeit komitejā vakar pēcpusdien. Un saraksts ko mēs nosūtīsim Eiros parlamenta priekšēdētājiem nākamajam procedūras solim. Tas nozīmē, ka to pieņēmis priekšēdētāja konference un uh, priekšsēdētājs to viņi formāli iecels. Paldies par šo punktu. Mēs varam pāriet par nākamā balsošanas punktu par daudzgadu finanšu schēmu Um, as acting chair under... Par 53. noteikumu 17. 2009 es iesaku uh, šādus grozījumus pēc procedūras, kā obligātus, jo tas nav uh, nodarbojas komitejas atbildībā. Tas ir trešais grozījums. 10. grozījums un 11. grozījums, 14. grozījums, 22. grozījums, 30. grozījums, 31. grozījums, 36. grozījums un 48. grozījums. Es aicinu visus atsaukt šos grozījumus. Tas ir budžeta komitejas atbildībā. Tātad to uh, attiecīgā deputāta vai uh, aizstājēja budžeta komitejā. Tātad 31. Uh, janvāris līdz uh, 3. pēcpusdien ir termiņš. Lūdzu, Makintājas kundze. Priekšsēdētāja, esmu pārsteigta par to, kā jūs rīkoties šajā jautājumā, jo tie tie paši grozījumi, kurus mēs jau izniedzām par DFS vidus termiņa pārskatā par prinskiju ziņojumu, un neviens neiebilda pret to. Uh, I can't, I can't exactly Jā, es atceros precīzi, ka tas bija, bet iemesls ir tāds, ka. Uh, tur nav runa par eh, tiem jautājumiem, kas ir nodarbinājuši komitejas atbildībā. Un tādēļ viņi ir eh, jāievieto budžeta komitejas procedūrā. Tas ir iemesls. Protams. Bija arī diskusija pirms šis lēmums tika pieņemts. Labi. tos var atkal pa jaunu iesniegt tieši budžeta komitejā. 31. janvārs ir termiņš. Tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Un sāksim ar grozījumu 8 par pret. Pārbaudīsim. Astotais grozījums. Beidzam balsot. Norādīts div, ar divu balsu pārākumu. Devieties grozījums par, pret, atturas, norādīts, grozījums desmit, to nevar iesniegt, vienpadsmitais, nevar iesniegt, divpadsmitais par, pret, atturas, pārbaudīsim divpadsmit no grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partija viens par daudz. Pieņemts 24 par. 13. par. Pret. Atturas norādīts 14. grozījums. To nevar iesniegt. 15. par. Pret. Pārbaudīsim 15. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27 par. Kompromiss A. A grozi, kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 18 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 19 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 20 par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 21 par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 22 to nevar iesniegt. Tātad mēs varam pāriet pie G kompromisa par pret atturas pieņemts. Kompromises A par pret atturas pieņemts. Kompromiss kā par pret atturas pieņemts pieņemts, tas ir 27. grozījums, otrā daļa. Pirmā daļa atkrīt, tā šie būs otrā daļa par, pret, atturas. Mēs pārbaudīsim 27. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts. 26 balsīm. 29. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 30, to nevar iesniegt, 31. nevar iesniegt, grozījums 32 par, pret, atturas, pieņemts, grozījums 33 par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss B par, pret pret atturas pieņemts grozījums 36, to nevar iesniegt. Pārējām pie 37. grozījuma par pret atturas pieņemts grozījums 38 par pret atturas pieņemts grozījums 39 par pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Grozījums 40 par pret atturas noraidīts. Grozījums 41 par pret atturas pieņemts. 42 par pret pārbaudīsim 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 44. Pār. Pret. Aturas. Noraidīts. Kompromiss C. Tas atkrīt. Nē, mēs pārbaudīsim 44. Sākam balsot par grozījumu 44. Beidzam balsot. 26 ir par. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 46 par pret pārbaudām 46 grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 23 balsojuši par. 47 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 48. Pārbaudīsim 47. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar 27 balsīm. 48 nevar iesniegt, 49 par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss D par, pret, atturas, pieņemts, grozies 54 par, pret, pārbaudām 54 grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 37 balsi par. 55 par pret atturas pieņemts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. Otrā daļa grozījumam 59 par pret atturas noraidīts. Kompromiss FB priekšsēdētāji, vai mēs varētu personāla balsojumu par šo? Jā, personāls balsojums no sociāldemokrātu puses pieteikums. Kompromiss FB. FB kompromiss Jā, personālais balsojums, kas ir, ir jāpārbauda par 59. daļu, otro punktu vai par kompromisu FB, par kompromisu FB, par kompromisu FB. Mēs balsojam. Deviņpadsmit. Tātad 11, 11 to ir pieteikuši, no to pietiek. Tagad būs personālais balsojums par kompromisu FB. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 balsoši pret. Tagad pāriesim pie 60. grozījuma. Nē. Pie 62. grozījuma. Otrā daļa par pret atturas. Es teiktu, ka tas ir noraidīts. 63 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 63. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Grozījums 56. Seši, seši, pieci, pie seši atkrīt. Tagad seši, seši grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudām seši, sesto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 balsoši par. 67. grozījums. Atkrīt. 68 arī. Kompromis H par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis I par. Pret. Atturas. Pieņemts. 69. grozījums. Atkrīt. 101 arī atkrīt. 72 par pret atturas. Pārbaudīsim 72. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir norādīts 27 balsoši pret. Pirmais grozījums par pret pret atturas pieņemts. Grozījums 2. Šķiet, ka tas ir pieņemts. A, tur nav, nav paredzēts balsojums. Trešais grozījums pār pret atturas norādīts. 4 par pret atturas norādīts. 5 par pret atturas pieņemts. 6 par pret atturas atturas pieņemts. Grozījums 7 atkrīt. Labi. The... Sāksim ar eh, balsojumu par eh, Eiropas eh, Savienības vispārējā budžeta izpildi. Sāksim ar pirmo grozījumu par pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par pret, atturas, pieņemts. Trešais par pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, atvainojos, devītais eh, grozījums par, pret, atturas noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 13. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts ar vienu balsu. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 15. grozējums par. Pret. Atturas noraidīts. 16. par. Pret. Atturas pieņemts. 17. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 17. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar trijām balsīm. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. Balsojam eh, par atzinumu projektu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar 39 balsīm, pret ir 8 balsis. Apsveicu referentu Rolānu kungu. Un turpinām darbu ar finanšu gada ETF 16. gadam. Nu, tātad 2016. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas izglītības fonds eh, pirmais eh, grozījums par pret eh, atturas pieņemts, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts, piektais grozījums par pret atturas pieņemts, sastais grozījums par pret atturas pieņemts Pieņemts. Un tad uh, balsosim par atzinuma projektu ar grozījumiem. Elektron, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems ar 41 balsi. 6 balsis pret. Paldies uh, referentam un turpinām ar mm. Eiropas eh, Savienības eh, eh, aģentūra 2017. gada finanšu budžeta izpildes apstiprināšanu. Pirmais par pret atturas pieņemts, trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Un tāda balsojam eh, par uh, atzinumu projektu ar grozījumiem. Beidzam balsot. Eh, pieņemts ar 39 balsīm sešas balsis uh, pret. Paldies uh, referentām un turpinām ar uh, Eurofound. Tātad izpildes apstiprināšana. Pirmais par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret, atturas pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Sadītājs par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Devītais eh, par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss eh, par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 16. Eh, grozījums eh, par, pret. Balsosim elektroniski par 16. grozījumu. Sākam balsot par 16. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņēmis ar 37 balsu pārsvaru, 12 negatīvas balsis. Balsojums par atzinumu projektu ar grozījumiem par. Šis nav elektroniskais balsojums, protams. Tātad pieņēmis ar 42 balsīm par. Paldies eh, referentam. Un, eh, un turpinām ar eh, CDFOP. Tikai viens balsojums par pirmo grozējumu par pret. Balsosim elektroniski. Tā būs labāk. Sākam balsot par pirmo grozījumu. Par CDFOP. Dažkārt ir eh, ļoti svarīgi, lai būtu skaidrs instrukcijas. Un šoreiz uzvarējāt. Jo ir tātad 28, 8 negatīvas balss, līdz to noraidīts. Paldies! Uh, uh, Un balsojam par atzinumu projektu ar grozījumiem. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 42 balsu pārsvaru 6 pret. Paldies referentam. Tāda EU OSHA. E, sākot ar otro e, punktu, e, pirmais grozējums par pret, atturas pieņemts. Uh, otrais uh, par, uh, pret, atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Un tad balsosim par atzinumu ar uh, grozījumiem. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 42 balsīm par, 8 pret. Paldies! Un tad izpildēm. Atzinuma projekts uh, par uh, dzimumu līdztiesību uh, plašsaziņas līdzekļu nozarē. Lina Boilana sagatavots ziņojums, pirmais kompromiss par pret autors pieņemts. Vilmsēsē kompromiss par pret autors pieņemts. Devītais kompromiss par. Pret. Atturas. Balsosim elektroniski par devīto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 38 balsīm, 8 pret, 2 saturas un 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. grozījums eh, par, pret, atturas pieņemts. 26. Eh, par, pret. Balsosim elektroniski eh, par 26. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 27 balsīm par, 22 pret. 27. grozījums par, pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas. Tātad 31. Eh, grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. Eh, grozījums eh, sāk tātad par, pret, atturas Pieņemts. 34. Eh, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar eh, divu balsu pārsvaru. Atvainojos par to. Otrais kompromiss par. Pret. Atturis pieņemts. Nākamā lapus rītais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 45. grozījums par pret. Balsosim elektroniski par 45. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 31 balsi. 46. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 13. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 57. Eh, grozījums par. Pret. Par 57. grozījumu sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar 28 balsu pārsvaru. 28. grozījums eh, eh, eh, par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret Par 61. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Kā nu rīkosimies? Norēdīts. 62. Eh, grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. <clears throat> kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss nākamais par pret atturas pieņemts. 74. Eh, eh, grozījums par pret atturas par 74. balsojumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts arī šis. 76. Eh, grozījums. Pirmā daļa, ko EKR eh, grupa pieprasīja, tātad eh, par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pieties kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Sastais eh, kompromiss par pret atturas pieņemts. 83. grozījums par pret atturas pieņemts. 84. Eh, par pret atturas noraidīts. 86. par pret Atturas norādīts. Pārbaudīsim 86. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 28 balsis pret. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tad apsvērumi. Astotais grozējums par pret. Tad, tad astotā apsvēr, grozījumā tad, tad, eh, elektroniskais balsojums eh, par eh, preti noraidīts ar četrām balsīm. Devītais grozījums par pret atturas varētu būt tas eh, pats rezultāts, bet balsosim elektroniski, pārbaudīsim, sākam balsot. Sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts. Tad 16. Eh, kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Un tad gala balsojums par atzinuma projektu ar grozījumiem. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 42 balsis par, 3 pret, 5 atturās. Paldies referentam. Okay, then we proceed to the next subject. Tagad eh, ķeramies eh, pie nākamās eh, tēmas, nākamais darba kārtības punkts, kas ir izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi. Autotransporta nozerē strādājušo transporta līdzekļu vadītāju norīkošanai darbā. Cik tad var? Tas tā ir ļoti tāda nozīmīga sadaļa transporta līdzekļu vadītāju norīkošanas regulai. Pie tās ar to mēs strādājam. Un tiklīdz eh, situācija būs mierīga, es došu vēl vienu minūtu laiku tiem, kas grib iziet no zāles, to izdarīt, un tad došu vārdu referentei Dlabajovas kundzei. Lūdzu, paldies! Um, nav jau īpaši patīkami sākt runāt, kad uh, šķiet, ka visi iet ārā no zāles, bet es ceru, ka paliks tomēr kolēģi, kas novērtē kvalitāti. Mums nav gaidāmas vieglas diskusijas. Es domāju, ka debats būs ļoti interesantas. Gribu teikt paldies komisijai par tās uh, priekšlikumu. Uh, attiecībā uz transporta līdzekļu vadītāju norīkošanu. Un es biju attiecīgās direktīvas ēnu referente, un es domāju, ka uh, transporta sektoram ir vajadzīgi īpaši noteikumi un not, jāievēro noteiktas prasības. Noteikumiem jābūt viegliem, viegli saprotamiem, efektīviem, viegli īstenojamiem un komisijas ietekmes novērtējumā ir noteikts uh, tajā ir atzīts, ka šobrīd situācija nav īsti, nu, tā īsti izprasta vai netiek ņemta vērā, kāda šajā sektorā valda. Un tāpēc manā uh, atzinuma projektā es esmu centusies uh, vienkāršot un uh, izskaidrot noteikumus. Es izņēmu ārā tranzītu no direktīvas. Tas ir uh, legāli tādas juridiskās drošības labā, jo tranzīts ir tomēr, uh, nu tā ir cita, uh, cita lieta. Uh, Tāpat es atteicos no tā, ka startautiskā transportā tiek skaitītas dienas, kā to piedāvā komisija, jo es domāju, ka Tātad šeit aktuālie jautājumi ir kolektīvi, tā, tā saucamie koplīgumi, un Mums ir jāturpina diskusijas trialogā, lai tiktu skaidrībā par visiem jautājumiem. Es uzskatīju arī, ka nav iespējams pārņemt celtniecības noteikumus, vienkārši attiecināt tos uz transportu. Tāpat nebūtu iespējams arī attiecināt vispārējos, nu, tādus norīkošanas noteikumus šajā sektorē. Un runājot par kabotāžu, es atstāju šeit vairākus elementus, bet par tiem jūs varat izlasīt projektā. Tāpat es domāju, ka šeit varētu būt konflikts starp direktīvas ieviešanu. Tas var būt nesaskanība tieši ar ieviešanas laikā ar leks speciālis, un tāpēc mans priekšlikums ir regulēt, nu, reglamentēt šos jautājumus leks speciālis, lai nerastos tādas, nu, nesaprašanās vai pārpratumi. Un, nu, Es mēģināju jums paskaidrot, kā es gribēju panākt, lai mans atzinums ir tāds nu, vienkāršāks, labi saprotams. Nav viss iespējams automātiski pārņemt no vispārējās nosūtīšanas direktīvas, un mums ir ļoti uzmanīgi jāraugās, kā mēs visu šajos, šajās trijos dosjē tomēr iegūstam tādu harmoniju. Paldies! Jašlovekas kundze nav, viņu pārstāvēs cita kolēģe, lūdzu, Kozlovskas Rajeviča. Paldies, priekšādētāji! Es runāšu Jaslovieckas kundzes vietā, viņai ir priekšlikumi pienākumi Polijā Gribu teikt paldies Martinai par viņas uzdrīkstēšanos pieķerties šai sarežģītajai tēmai. Tas ir izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikuma autotransporta nozarē. Autotransports ir īpašā joma, un es piekrītu referentē, ka tieši šajā nozarē mums ir uh, vajadzīgi tādi vienkārši pārbaudāmi un vienkārši īstenojami noteikumi, lai nodrošinātu to, lai sektors labi darbotos un Eiropa būtu konkurētspēja. Es ar nosūtīšanas jautājumiem strādāju jau vairākus gadus, un tas šeit nav viegli piemērot un īstenot noteikumus, un te nevar pārnest uz autotransportu to, kas ir pieņemts attiecībā uz celtniecību. Un startautiskais transports ir izņemts ārā no nosūtīšanas noteikumiem. Es pārstāvu tautas partijas grupu un starptautiskajā transporta nozarē ir jāizmanto tādi principi, kas ļautu daru strādājošiem nozarē baudīt taisnīgus, līdzīgus noteikumus, nosacījumus. Un vēl es domāju, ka trīs dienu periods, ko piedāvā Eiropas komisija, ir pārāk īss. Tas uh, ar to nepietiek. Ja mēs šo metodoloģiju izmantosim, tad tas nozīmē, ka saņem, nu, mērķa dalība valstī tās būtu 18 darba stundas. Un Uh, šeit runa ir arī par darba koplīgumiem. Austrijā, piemēram, tiek izmantoti vismaz, vismaz vairāki desmiti dažādu atlīdzības aprēķina līmeņu, un tas sarežģīs situāciju vēl cits svarīgs jautājums ir, kā pārbaudīt, kā tiek ievēroti noteikumi un kā tie tiek īstenoti darbībā. Paldies Martinai, un es vēlreiz gribu uzsvērt, ka svarīgi, lai dalībvalsts sadarbotos savā starpā un lai tiktu izveidota elektroniska sistēma, kurā varētu standartizētā veidā iesniegt deklarācijas ir jānodala arī uh, kontrole uz ceļiem un kontrole, kas tiek veikta pēc izlases principa. Iemai oraz poprawa. Es uzskatu, ka ir jāizmanto arī IMI sistēma un sagatavojot atzinumu mūsu grupā, es pilnībā atzīstu, ka šī joma ir ļoti sarežģīta un uh, uh pastāv dažādas problēmas, kas, uh, ko rada tā saucamās pastkartīšu firmas. Uh, transporta līdzekļi vieglāki par 3,5 tonnām, tā saucamie nomādi, šoferi, un mums ir jāievēro, jāizstrādā principi, kas ļautu līdzsvarot līdzsvaru starp uh, konkurētspēju un strādājošo uh, labiem apstākļiem, darba apstākļiem. Paldies! sociāldemokrāta ēnu referents ir ieradies tieši īstajā brīdī. Atvelciet telpu un tad došu jums vārdu. Paldies, priekšēdētāja, lūdzu, Regneras kundzes, atvainojos, ka nokavējos. es biju citā komitejā un es gribu teikt sekojošo. Šobrīd situācija ir tāda, kurā mēs sastopamies ar lielu spiedienu, ko izjūt strādājošie transporta nozarē. Eiropas Savienībā uh, Mums ir atvērts darba tirgus, iekšējais tirgus, un tas ir viss ļoti labi, bet mums ir jābalstās uz Eiropas minimālo standartu ievērošanu strādājošo aizsardzībā. Ir jāievēro strādājošo tiesības, uz tā mēs balstamies. Uh, Un mēs pilnībā apzināmies, ka, ja runā par darba tiesībām, tad šeit pastāv dažādas atšķirības starp valstīm, ir dažādas tiesību sistēmas un atšķirās ne tikai algas, bet atšķirās nacionālās tiesību sistēmas dalību valstīs. Tāpēc ir absolūti nepieciešams esošos minimālos standartus ievērot un arī kontrolēt, uzraudzīt, kā tie tiek ievēroti. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs uzdevums, un tagad pievēršos tēmai. Tāpēc ir nepieciešams šo nosūtīšanas direktīvu, nu, lai es darbā jau no pašas pirmās dienas Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vienādus līdzīgus apstākļus, līdzīgus priekšnosacījumus, un tas ir nepieciešams, lai, tas, lai iev, tiktu ievērots tas, ko man, tā teikt, uzdeva nodarbinātības komiteja To mēs pieņēmām ar balsu vairākumu, un runājot par darba apstākļiem, tad mēs sastopamies ar tādām lietām, kādas Eiropas Savienībā vispār nevajadzētu būt. Uh, 15 stundu nepārtraukta braukšana, dienas alga zem 3,5 eiro, eh, vienīgā iespēja gulēt naktī automašīnas kabīnē. Tas ir praktiski, ja mēs skatāmies, nu kā tas notiek, nu Eiropas strādājošie. Nē tās ir nu, tādas norises vai eh, parādības. Eiropa nav tā cienīga. Um, no, nodarbinātības komiteja nevēlas arī nekādus izņēmumus šajā transporta nosūtīšanas direktīvā. Mēs zinām, ka šie uh, ja mēs pieļausim izņēmumus, tad tie apdraud sistēmu kopumā. Un vēl jāatzīst, ka mēs nerunājam par konfliktu starp valstīm, kuros, kurās ir zemas algas un augstas algas. Runa ir par to, lai visi smago automašīnu vadītāji baudītu vienādas tiesības. Šis sektors ir jau praktiski liberalizēts un bieži uh, nu, liela daļa šo transportu vadītāju nāk no valstīm, kas nāk no valstīm, kuros algas ir mazas. Tāpēc es domāju, ka šis otrais punkts ir jāizņem ārā. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Tagad vārds Makintāras kundzē, lūdzu. Thank you. Paldies! Vispirms es gribu teikt paldies Martinai, lielu paldies par padarīto darbu, strādājot ar atzinuma projektu par uh, strādājošo nosūtīšanu. Mēs jau ar to strādājam jau diezgan ilgus gadus un apmēram esam iepazinušies ar problemātiku. Mm, es ļoti pozitīvi novērtēju, cik kvalitatīvi strādā referente un īpaši gribu izcelt un atbalstīt šo uh, nu, šo pieeju, ka ja noteikumi nav saprotami vai tos ir grūti ieviest, tad tie nenodrošinās strādājošo aizsardzību. Un mums ir jāspēj nodrošināt labus darba apstākļus un saglabāt arī operatoru brīvību, nodrošināt pārobežu pakalpojumus. Vienotajā tirgū, kas šobrīd vēl nav pilnībā un tāds īstenots. Tas ir pakalpojumu vienotais tirgus, kuram vēl ir dažādi trūkumi, un mums ir jāuzmanās, lai mēs šeit neapdraudētu pakalpojumu piedāvātāju iespējas. Ir svarīgi, lai Austrum Eiropas uzņēmumi var darboties Rietum Eiropā un otrādi. Mums ir jāsamazina arī administratīvais sloks, ko mēs uzliekam dalību valstīm, un tajā pašā laikā ir svarīgi, lai netiktu piemēroti protekcionismu pasākumi tādā uh, nu, veidā, ka tiek apieti noteikumi. Es domāju, ka komisijas priekšlikumā ir elementi, kas man rada grūtības. Komisija šeit piedāvā dažādas prasības, ko attiecināt uz dalībvalstīm, gan pārbaudas uz ceļiem, gan uh, cita veida kontroles. Manuprāt, ir jāatbalsta referentes uh, pieeja, proti jāsamazina administratīvās prasības. Un, manuprāt, mēs bijām uh, vienisprātis par to, ka leks speciālists šeit iegūst īpašu vietu un nevajadzētu sarežģīt lietas uh, arī šajā nosūtīšanas direktīvā Un es domāju, ka varam arī būt vienisprātis par to, ka tā daļa, kas attiecās uz transportu, uz ceļu transportu, ka tai ir jābūt iekļautai leks speciālis, lai mums nebūtu tāds vakums likumdošanas procesā, bet lai uh, strādājošie transporta nozarē Uh, nu, zinātu, kas uz viņiem attiecas, kādu noteikumu uz viņiem attiecas, lai tas būtu leks speciālis ietvaros. Kopumā uh, līdz šim ir paveikts ļoti labs darbs. Ko... Paldies! Nākamais runātājs nav klāt. Došu vārdu Tedija Rainke no zaļajiem, bet viņas arī nav. Neviens. Rosa Damato no EFDD, lūdzu. Grācija, prezidente. Paldies, eh, priekšsēdētājas kundze. Eh, kā jau eh, to ir teikusi referente, tad eh, šobrīd spēkā esošie notikumi nav atbilstoši saistībā ar vadītājiem, un dažkārt rodas situācijas, kad vadītāji nevar veikt pēc labākās iespējas savu darbu. Un tas ir skaidrots ar, skaidrojams ar to, ka ir slikta situācija saistībā ar kontrolēm. Un uh, situācija ir uh, līdzīga ar uh, nosūtītajiem darbiniekiem arī uh, citās uh, nozarēs. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi definēt šo jēdzienu, kas ir nosūtīšana. Un uh, tās ir tādas operācijas, kas atšķirās no tranzīta. Uh, Un arī attiecībā uz tranzītu būtu labi norādīt kaut kādu slieksni ilgumam, uh, lai tas nekļūtu uh, par uh, tādu priekšnoteikumu neregulārai kabatāžai. Un vēl viens svarīgs jautājums ir tāds, ka ir jāļauj ļoti ātri izmantot tahogrāfus, un tādā veidā mēs varēsim reāli kontrolēt to, kas notiek uz ceļiem. Arī transportējumās preces. Un tādā veidā būs arī pieejami pilnīgi visi dati, eh, ko eh, veica eh, darbinieks savam uzņēmumam. Un, ja šie dati tiks, būs pieejami reālajā laikā, būs iespējams kontrolēt arī to, vai vadītājs nesaņem algu aploksnē. Ne. Un e, tie ir e, daži no tādiem elementiem, e, pie kuriem es vēlos strādāt savos grozījumos, lai dotu ieguldījumu šajā dokumentā. Ir jāatvieglo darbs vadītājiem un arī ir jāapsargā mūsu MVU no negodīgas konkurences. Paldies! Thank you. Paldies, Dominiks Martēns. Tāpēc saņem iespēju izteikties. Thank you. Paldies priekšēdētājiem. Uzsniegts paldies Martīnai par patiešām labo darbu. Jautājums par kabotāžu tiek risināts ļoti inovatīvi. 2006. gadā komisija jau zināja, par kādām galvenajām problēmām ir runa - par darba noteikumiem, kravas mašīnu vadītājiem, noteikumi uzņēmumiem, un tas, kā nav pietiekami labi nosacījumi konkurencē starp uh, automašīnu vadītājiem no Austrum Eiropas un Rietum Eiropas. Gribētu atgādināt, ka tādi paši braukšanas laiki ar tādu pašu kravu uz tādām pašām ceļiem maksā starp 6 un 30 eiro atkarībā no tā, vai pārvadietāji uh, ir eh, no Bulgārijas vai no Francijas, tātad eh, cenu atšķirība var būt piecas reizes. Eiropā varēja ienākumi starp smago mašīnu vadītājiem starp 300 eiro un 3000 eiro. Daudzi Jā, tas eh, runa šeit ir par 28 dienām, un uzņēmumiem patiešām ir jāsņem sots, kas nodarbojas ar krāpniecību. Lielāka sadarbības starp valstīm ir svarīga, bet eh, termiņi ir jāsamazina. Mūsu pilsoņi nesapratīs, ka trīs dienas paiet laiks, līdz kamēr informācija tiek apkopota un nonāk eh, attiecīgajā iestādēs par tiem autovadītēm, kas izmanto ceļus. Ar GPS palīdzību var arī izsakot eh, krāvas un būtu iespējams taču arī saņemt eh, autentiskus datus par automašīnu vadītājiem laikā. Un ir svarīgi arī, lai tie paši noteikumi būtu jau no pirmās dienas spēkā attiecībā uz visiem autovadītājiem. Mēs tāpat arī domājam, ka nebūtu nepieciešams direktīvas par ceļu satiksmi paredzēt, bet kā darba nosūtīšanas direktīva būtu jāattiecina uz visiem darba ņēmējiem, jo citādi no tā visa veidosies bezgalīgais stāsts, jo tad mums būs jānoregulē visas jomas - puķu pārdevēji vai mūrnieki Un uh, uzņēmumos uh, tas, protams, kā ļoti noslogot administrāciju. Ļaunprātīga izmantošana jānovērš. Kravas mašīnu vadītāji, viņiem jāatgriežas ir uh, izcelsmes vietā, jo citādi tā vairs nebūs nekāda starptautiska pārvadājuma, bet tā būs vienkārši negodīga konkurence, kāpēc vai. Uh, tahogrāfa dati, tiem ir jābūt pieejamiem, lai zinātu, kur, kur krāvas mašīna kurā brīdī atrodas. Mēs atbalstām uh, iknedēļas obligāto atgriešanos kravas mašīnām uz izcelsmes valsti. Paldies! Jā, paldies! Благодаря ви, <coughs> госпожо председател. Пиринска Конкс, лудзо.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 tāpēc, ka ir Bulgārijas prezidentūra padomē. Mm, Ņemot vērā aktivitāšu specifiku, kas attiecas uz darba, darbinieku nosūtīšanu transporta sektorā, lielākā daļā dalību valstu, izskatot arī Bulgāriju, tiek piemērot noteikumi, kas atšķiras no vispārīgajiem nosacījumiem gan iekšēji, gan arī uz uh, starptautiskiem pārvadājumiem. Un šādā izpratnē mēģinājums paplašināt vispārīgās lo, uh, noteikumus darbā nosūtīšanas direktīvai, 96. direktīva, tas rada arī potenciālu. Starptautiskajos pārvadājumos Eiropas Savienībā un radīt arī sarežģījumus. Tāpat arī kontrolējošajām iestādēm. Tādēļ ietvars nodrošinot uh, standardizētus pārvadājumus. Viens un tas pats transporta līdzeklis vienas dienas laikā var pārbraukt uh, vairāku dalību valstu teritoriju. Nav nekāds uh, pamatots veids noteikt precīzi attiecībā uz kādu laika periodu un ar kādiem dokumentiem varētu tikt pierādīts, ka ir neatbilstība prasībām darbā nosūtīšanas direktīvai attiecībā uz to valsti, kurā autovadies attiecīgajā brīdī atrodas tad ir pilnīgi pamatojami pieņemt un atbalstīt priekšlikumus, ko ir ieteicis eh, referents izmaiņām, kas izslēgtu direktīvas 96 piemērošanu tranzītu pārvadājumiem un starptautisko pārvadājumu nodrošinātājiem attiecībā uz pasažieriem kravu pārvadājumiem, izslēdzot kabatāžu, kas jebkurā gadījumā būtu jāpiemēro attiecīgās valsts likumdošanas prasībām, kurā attiecīgā kompānija ir uzņēmusi reģistrēts. Tas ir pilnībā pamatoti, kā attiecībā par kabatāžu ir jāpiemēro noteikumi attiecībā uz darba nosacīšanas nosacījumiem, transporta pārvadātājs ir kā vietējā tirgus dalībnieks nosūtītāja valstī. Tātad šeit ir dažādi veidi izņēmumi paredzēti, kas varētu radīt eh, dažāda veida interpretācija iespējas. Ja un noteikumu piemērošanas iespējas. Ņemot vērā uzlabo to sadarbības starp dalībvalstīm, šādu kontroli nodrošināšanā komisijas priekšlikums ir uh, savlaicīgs un uh, pamatots. Tā kā ir iespējas arī manipulēšanai ar tahogrāfiem uzņēmumiem ir, protams, pamatoti atbalstīt tā saucamo viedoļu, digitālo tahogrāfu izmantošanu, kas labāk atbilst elektroniskajām sistēmām un reģistriem attiecīgajās dalību valstīs. Tajā pašā laikā mēģinājums ieviest papildus prasības attiecībos dokumentiem un uh, ka šiem dokumentiem jābūt ir uh, līdzi autovadītājiem. Attiecībā uz darba līgumiem, un tur būtu noteikumi arī par uh, maksājumiem un algām, tas ir pilnīgi neproporcionāli. To vajadzētu kontrolēt attiecībā, attiecībā uz uzņēmumu, ne jau uz attiecīgo autovadītāju, tādēļ nav loģiski ceļu inspekcijām, piemēram, nodrošināt kontrolas, kas faktiski ir darba inspektoru kompetencē tajā valstī, kurā attiecīgās uzņēmums darbojas. Šai ziņā priekšlikums, ko iesaka referente Bājevas kundze, tie ir labi kompromisi attiecībā uz uh, dokumentiem. Tiem vajadzēja būt pēc, pēc pieprasījuma pieejamiem. bet attiecīgais transporta uzņēmums pamatotā laika periodā, lai tas būtu iespējams eh, tikt iztūkots. Ņemot vērā šo visu, mēs principā atbalstām tādu vispārīgo pieeju, ko iesaka referente par attiecīgiem tematiem un attiecīgajiem grozījumiem. Protams, noteic grozījumus arī, arī pats iesniegšu. Vēlies, paldies! Paldies, atvainojos, ka mums nav bulgāra valoda pieejama. Es pats iztūkoju. Jūsu tūkums iznāca brīnišķīgs. Tagad vārds Fontaņģē kundzei. Jā, paldies. Gribēju tikai izteikt divus komentārus. Esmu referente pa trešo paketi. Gribēju vēlreiz runāt par direktīvas uh, vienkāršošanu šo trīs dienu termiņu. Trīs dienas nepietiek Tādēļ, ka auto vadītājiem nav pietiekama laika, lai atgrieztos savā dzimtajā valstī. It īpaši, ja runa ir par eh, perifērijām valstīm. Tas novadīs pie pēļņu samazināšanās un, protams, nāks par sliktu maziem vidējiem uzņēmumiem. Vēlreiz par dienu skaitu to vajadzētu palielināt uz piecām vai septiņām dienām, un tam visam vajadzētu būt eh, blokā. Priekšnotiekumi attiecas uz eh, uzņēmējiem un eh, smago mašīnu vadītājiem, jo tas nav viens un tas pats, ja, piemēram, šoferis nosūtīts uz vienu gadu un uh, referentes ideja par šo, par leks speciālis, uh, nebūtu nav peļama. Tagad vārds nākamajam runātājam, Bahakungam, jāpaldies. Man ir svarīgi, ka tiktu augstu vērtēts Labajovas kundzes veiktais darbs, viņa izvedas labu pamatu un vairāk punktu, kas tika pieminēti, ir svarīgi. Tas nozīmē, ka noteikumus ir jādefinē skaidrāk lai no vienas puses arī inspektoriem, kontrolieriem atvieglot darbu, lai sniegtu vispār iespēju atbilstoši notiekumiem veikt kontrolas. Šeit runa ir par ļoti specifisku sektoru ar ļoti daudzslāņainu problēmu loku. Starptautiskie pārvadājumi, kabotāža, vietējie tirgi, valstu tirgi un daži uzņēmumi ir speciālisti lai šos dažādos transporta veidus eh, sajauktu, lai kontrolas ārkārtīgi sarežģītu tādā veidā. Man ir svarīgi, kā visi grozījumi, arī transporta komiteja, kurās arī esmu pastāvīgais loceklis, raudzīties to, kāda efektivitāte var būt eh, kontrolēm, atbalstīt visu grozījumus, kas uzlabotu kontroļu iespēju. Ar izņēmumiem tieši tāpat, kā kolēģi Rēgneris skundze teica, man arī saskatu problēmas, kur sākas izņēmumi un kur tie beidzas. ja vesels sektors ir izņemts ārā, kā izņēmums, piemēram, tranzīts, Luksemburgā, manai valstī tā nav nekāda problēma. Tranzīts, mēs pusstundā jau esam izbraukuši, uzņēmumi ir izbraukuši cauri mūsu valstī, bet lielākās dalība valstīs arī tranzīts faktiski ir eh, būtiska problēma, regulāra problēma, ja tas tiek eh, izslēgts kā izņēmums ārā. Domāju, šī iemesla dēļ mums vajadzētu koncentrēties uz negodīgu konkurence, kur pastāv negodīga konkurence. Un eh, šī negodīgā konkurence mums ir jāizliedz. Par izņēmumiem no vispārīgās direktīvas eh, šeit tomēr ir arī pārdomas, ka mēs šeit radām noteikumus un esam par to, lai transports eh, pa ceļu, kravu transports, lai tos paliktu vispārīgajā direktīvā un lai šī sektora specifiskums to varētu noregulēt ar leks speciālis palīdzību. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, kolēģei Šatiekundzei. Marina Šatiekundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs strādājam dienu un nakti nosūtītiem darbiniekiem, vienalga, kurā nozarē. Lies paldies Martinai Jabalovai par šo ļoti sarežģītu darbu. Manuprāt, tas bija ļoti sarežģīti šo nosūtīšanas direktīvu pielāgot transporta jomai. Kas attiec uz priekšlikumiem, kur izvirzies Martīna, es piekrītu it īpaši tam, ka tiek izmantots uh, nosūtīšanas uh, reglaments un arī kabotāžas jautājums. Kabotāža tas patiešām nozīmē konkurenci vietējiem uzņēmumiem un, un kopīgajā tirgu vajadzētu būt tā, ka uzņēmumiem, kas attiecas uz uh, samaksu, tur, lai būtu vienādi noteikumi un lai darba ņēmēji varētu izmantot uh, vienas tās pašas tiesības Tas patiešām ir pamatprincips. Tas arī ir politisks lēmums. Junkara kungs eh, ir pasludinājis, ka ir jābūt tādai pašai samaksai vienā tajā pašā darba vietā, un es uzskatu arī, ka ir labi, ka nosūtīšana netiks attiecināt uz transporta pārvadājumu, tranzīta pārvadājumiem, uh, ja attiecīgā dalībvalstī nenotiek komerciāla darbība, bet to mēs zinām, ka tas vienmēr tā nav. Un tur pastāv zināmas aktivitātes, ir iespējams tādas, kas varētu būt kaut kas tāds kā jaukta forma, un tad kontrols, protams, varētu būt sarežģītas. Tā kā tāda pelēkā zona, kas attiecas uz uh, starptautiskajiem pārvadājumiem, tur es saskatu šo lietu drusku savādāk nekā referents kundze. Es pilnībā respektēju viņas viedokli, bet viņa šīs operācijas vēlas eh, izslēgt no nosūtīšanas. Ja attiecīgajā valstī notiek eh, komerciāla darbība, tad ir jābūt tādam pašam juridiskajam pamatām, tādam pašai samaksā, tādām pašām tiesībām, un to jānoregulē leks speciālis. Jā, šie pārvadājumi joma ir kaut kas īpašs, specifisks. Tas ir uh, pamatnosacījums uh, sociālajā Eiropā, tādēļ uh, nosūtīšanai ir jātiec arī uz starptautiskiem pārvadājumiem. Pirms tiks izmantots šis status, ir paredzēts trīs dienas Manuprāt, īstenot šo pasākumu būs ļoti sarežģīti. Būtu vienkāršāk, ja nosūtīšana būtu spēkā sākot no pirmās dienas. Visi pārējie paskaidrojumi, tiem nav nekāda pamata, jo katrs šeit zālē zina, ka tahogrāfi tūlīt pat sniedz visu informāciju. Uz vietas var saņemt nepieciešamo informāciju, pateicoties tahogrāfam ja tiek kontrolēts kravas mašīnas. Nav jau nekāda iemesla šīs problēmas atlikt uz uh, kādu ilgāku laiku. Tad par noteikumu izmantošanu. Es domāju, ka mēs nevaram šeit palikt tādā juridiskā vakumā, tik ilgi, kamēr nav leks speciālis. Mēs jau strādājām pie nosūtīšanas direktīvas, to darām jau 22 mēnešus, to jūs eh, ļoti labi arī pati zināt, priekšādātājs kundze. Leks speciālists, mēs tagad tikko kā sākam ar to visu. Vai mums izdosies to pabeigt eh, pirms 2019. gada vēlēšanām? Varbūt, ka mums to izdosies izdarīt, bet varbūt arī nē. Un kas notiks, ja leks speciālists nebūs pabeigts pirms 2019. gada vēlēšanām? Un kāda situācija izskatīsies pēc vēlēšanām? Kā tas viss turpināsies, kad mēs pabeigsim šo darbu, priekšēdētājs kundze? Jūs zināt, kāda ir mana nostāja par šo tēmatu. Es domāju, ka šeit patiešām ir jābūt eh, saprātīgiem, un pirms eh, leks speciālis eh, tiks apstiprināts, pieņemts direktīvai, pārstrādātajai direktīvai, par eh, nosūtīšanu, darba ņēmēju nosūtīšanu ir jāizmanto, jāpiemēro. Un nevis 96. kas bija 2015. gadā, tur bija, eh, tas uh, izraisīja situāciju, ka ir milzīga atšķirība atalgojumā. Jā, liek speciālis, un pēc tam mums arī jābūt ļoti skaidrai situācijai, kas dot iespēju arī kontrolēt. You... Paldies! Nākamais sarakstā kalvēs Šambo, bet viņa nav šeit, un eh, līdz ar to vārds Šodrovs kundzei. Arī es eh, vēlētos eh, izteikties par komisijas priešlikumu un referents priešlikumu. Personīgi es atbalstu to, ko teica referents kundze kopumā. Atbalstu arī šos te grozījumu priešakumus un e, Pirmajā e, daļā ir e, pārredzēts, ka tiks mainīti noteikumi attiecībā uz vadītāju nosūtīšanu. Un ir skaidrs, ka mērķis tam visam ir garantēt vadītāju sociālos apstākļus. Un tajā pašā laikā netiek minēts eh, tas, eh, ka mēs vēlam efektīvāku sadarbību, efektīvākas kontrolas, un, manuprāt, tas tomēr eh, būtu jāiekļauj priekšlikumā tādā ļoti korektā veidā. Otrajā pusē tiek runāts par sektoru noteikumiem, un šeit es esmu nedaudz vīlusies. Tāpēc, ka komisija ir skaidri atzinusi arī diskusiju laikā ar mums tātad par nosūtītajiem vadītājiem, ka ir nepieciešamība pēc leks speciālis. Tad ir tādas tā, tā, konkrētas normas transporta nozarē. Un līdz ar to e, šis priekšlikums ir diezgan ierobežots, e, jo e, te ir atsaucis tikai uz trīs dienām. Eh, tomēr eh, šī te, eh, situācija būs ļoti atšķirīga no šī trīs dienas liešņa. Ir jāskatās, kāda tam būs ietekme uz visu sektoru. Jebkurā gadījumā es varu atbalstīt to, ka tiek pagarināts šis te ierobežojums ar mērķi, lai būtu praktiski iespējams realizēt šos transporta noteikumus, un tāpēc es arī iesniegšu grozījumus. Paldies! Thank you! Eh, paldies, eh, Balas kungs, lūdzu. Eh, paldies, priekšsētājas kundze. Jāsaka, ka nevajadzētu sajaukt kopā vairākas atšķirīgas lietas. Vadītāja darbs ir tāds divkāršs, tāpēc, ka ir iesaistīts gan transports, gan komerciāls operācijas, ir iekraušana, izkraušana un tā tālāk, un līdz ar to tur tiešām ir divas atšķirīgas lietas. Un eh, pirmkārt, es eh, uzskatu, ka eh, Djavalovs kundze ir veikusi izcilu darbu saistībā ar kabotāžu, jo tur ir iekļautas komerciālās operācijas un ir nepieciešams tur veikt šo te skaidro nodalījumu. Eh, tādā veidā arī ir iespējams harmonizēt sociālās eh, normas, un eh, tad, kas attiecās uz sabiedrisko transportu, tad ir nepieciešams precizēt to, kas ir daļa no transporta. Tātad, un kas īsti ir komerciālās operācijas. Un šeit savukārt mums ir jāveic šāds nošķīrums. Kad vadītājs šķērso kādu valsti, tad tiek piemēroti šīs valsts sociāli noteikumi. Uh, Nu, vai tam ir kāds pamats? Un, eh, ja eh, vēlāk ir darbs ar izkraušanu un iekraušanu, eh, tad ir tāda darba operācija, kur ir, protams, arī jāņem vērā sociālie apstākļi. Un, kas attiecās uz tahogrāfiem, tie, protams, ir nepieciešami. Uh, Eh, to ir iespējams tehniski realizēt, eh, tomēr ir nepieciešama arī politiskā grība, un tā ir vienīgā lieta, kas šeit iztrūkst. Un eh, jautājam, kāpēc vēl nav šie te jaunās paudzes inteliģentie tahogrāfi. Un es tomēr domāju, ka tam ir vajadzīga politiskā grība, jo nav iespējams tikai ar sociālajiem noteikumiem regulēt šo te nozari. Ir nepieciešama politiskā grība. Un tad vēl divi noslēguma komentāri. Uh, šis te ierobežojums. Un eh, tad mēs arī uzklausījām eh, iepriekšējos runātājus eh, tieši tā, līdz tam brīdim, kad nebūs pieņemts leks speciālis, ir jāaizsargā vadītāji un jābūt jaunai normai, citādāk būs tāds nozars kropļojums un juridiskā ziņā radīsies eh, nesodāmības eh, gadījumi. Un tāda pēdējā lieta man tik tiešām pārsteidza tas, eh, ko teica kolēģi. Tādā ziņā, ka jūs esat cīnījušies pret visām normām, kuru mērķis ir harmonizēt vadītāju sociālos apstākļus. Un, protams, ka tā ir Eiropas Savienības loma, to var darīt arī Eiropa, arī nacionāla līmenī. Es saprotu šo pozīciju tomēr. šis te, mm, šī te e, nosūtīšana ir ārkārtīgi aktuāla. Mm, manuprāt, e, tas ir e, tāds, tāda pretruna, kas būtu jāatrisina. Paldies, es ierosinu, un ka mēs tagad nekavējoties ķeramies pie nākamā punkta. Referenta kungs ir Baha kungs. Vai es kādu esmu aizmirsusi? Atvainojos, protams, Dlabajovas kundze droši vien būs labāk, ja jūs izteiksieties tagad, bet jūs arī aktīvi izteiksieties pie nākamā jautājuma. Laba jau sekundze, tātad es vēlos reaģēt uz teikto, vēlos pateikties visiem par viņu teikto, par komentāriem, jo ir ļoti interesanti uzklausīt dažādas viedokļus, un es pilnīgi noteikti to saņemšu vērā tad, kad mēs izskatīsim kompromisus, tāpēc tik tiešām ļoti gaidu grozījumus un es vajams vai kompromisus, ir daudzi paziņojumi, kuriem piekrīt, daudz kuriem nepiekrītu. Un eh, es eh, neuzskaitīšu visus, eh, tam nebūtu jēgas, tikai vēlos atgādināt vairākas lietas. Pirmkārt, tas, ka Evelīna Regnere. Es vēlos jums atgādināt to, ka mēs komitejā E, balsojām e, par e, darbinieku pārs, nosūtīšanas direktīvu, kur transporta jautājumi tiek risināti ar leks speciālis. Tā bija komitejas pozīcija, desmitais apsvērumu punkts. Tas notika padomē un par, parlamentā, un tā ir situācija. Par to bija balsojums komitejā. Un tad nākamā lieta, ko es domāju. Mums ir jāraugās šo problēmu no citas perspektīvas, un tāpēc ierosinu šo te projektu, uh, kas ir tik eh, skaidrs un vienkāršs. Un eh, tas raugās no citas perspektīvas, jo kāda ir problēma? Un eh, jūs visu to teicāt, kāda ir īstā Uh, pr problēma. Mēs vēlamies cīnīties uh, pret uh, negodīgu konkurenci, mēs vēlamies izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, mēs vēlamies izvairīties no pārlieka birokrātiskā sloga uzņēmumiem, mēs vēlamies izvairīties no tām lietām, kas veicina negodīgu konkurenci, kā šie te klejojošie vadītāji. Un tas ir kaut kas eh, tāds, kas ir tiešām izvērš šo negonīgo eh, konkurenci. Dažos nu, gadījumos tā ir arī kabatāža. Es eh, domāju, ka mēs visi vienojāmies par to, kāda ir problēma un ka mēs to vēlamies risināt. Un es vēlējos jums sniegt nedaudz atšķirīgu loģiku manā pro projektā, Es uh, domāju, eh, ka ja mēs uh, sākam skatīt šīs dienas, jūs zināt, cik mēs visi esam ietiepīgi, ja mēs sākam uh, cīnīties uh, par dienu skaitu, kāds vēlas uh, 3, cits 20, mēs nekad uh, nebeigsim šo darbu, un tāpēc mana loģika bija tāda, ir jāstāst, kādas ir problēmas, uh, tad ir jādefinē, uh, kas ir starptautiskais transports, un uh, ir jāatrod līdzsvars. Uh, Un es pilnībā varu piekrist, ka ir nepieciešams šo līdzsvaru atrast eh, starp to, ka darbinieki tiek eh, aizsargāti un ka pakalpojumi ir brīvi. Un eh, tāpēc ir jāraugās no citas perspektīvas, ja mēs noteikumus izmainīsim, ja mēs radīsim birokrātisko slogu uzņēmumiem, ja būs problēmas ar kontrolēm un īstenošanu, mēs nekad neatrisināsim situāciju un pēc pāris gadiem mēs atkal par šo jautājumu runāsim. Tāpēc es ma mainīšu šo perspektīvu. Nav runa par dienām, nav runa eh, par eh, to, eh, vai uzvarēs kāds, kurš vēlas trīs vai septiņas dienas. Nē, runa ir par to, ko mēs vēlamies izdarīt vienotā tirgus labā. Un tātad mans pēdējais komentārs. Es vēlos jums pateikties, Elizabet, par to, ka to pieminējāt. Uh, Eh, stāšanās spēkā. Tas ir izaicinājums. Es eh, to esmu eh, minējusi savas runas ievadvārdos. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem tādā ziņā, ka es jūs aicinu strādāt ļoti uzmanīgi pie šiem visiem failiem kā mēs eh, tieši risinām stāšanos eh, spēkā, eh, gan pārskatot nosūtīto darbinieku direktīvu, gan leks speciālus. Un jā, priekšsēdētājs kundze, es izteikšos vēl, tāpēc, ka es esmu ēnu referenta nākamajiem fāliem, tie ir savā starpā lielā mērā saistīti, tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kā mēs to sasaistām un kā mēs saskatām šo kopējo loģiku. Paldies! Jā, un tātad šie laika grafika arī ļoti cieši saistīti. Termiņš grozījuma iesniegšanai šim ziņojumam ir 30. janvāris. Un apspriešana nu, tad 27. un 28. martā nodarbinātības komitejā eh, būs tātad balsojums un transporta komitejā 15. maijā. Un Tas ir līdzīgs uh, um, laika grafikam nākamajam darba kārtības punktam, un es domāju, ka mēs varam ķerties uh, pie nākamā darba kārtības punkta, jo tas ir tik cieši saistīts ar uh, šo, un tāpēc vēlētos dot vārdu uh, Žoržam Baham. Lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies. Gribu sākt ar konstatējumu, ka komisijas priekšlikums satur arī tādas labas lietas, piemēram, labāku sadarbību starp administratīvajām iestādēm un uzlabotu informācijas apmaiņu. Svarīgi ir arī tas, ka ir noteikti obligātie uh, atpūtas laiki, kuri nedrīkst, šo, šo laiku nedrīkst vadītājs pavadīt kabīnē. Uh, arī ideja, ka šoferim ir re, iespēja regulāri atgriezties mājās. Tas nav precizēts gan kā tam īsti jāizpaužas, tāpēc es šeit piedāvāju definīciju, nu, home, ka tās ir šofera mājas, kur viņš dzīvo, nevis viņa uzņēmuma uh, sēdeklis. Runājot par atpūtas laiku, noteikumi ir labi, ja tie tiks arī īstenoti bez grozījumiem, tāpēc mans priekšlikums ir saglabāt pašreizējo regulējumu par atpūtas laikiem. Es esmu mēģinājis uh, apvienot visu, visus labos pozitīvos elementus, lai arī sniegtu mūsu ieguldījumu ceļu drošības uzlabošanā. Un es domāju, ka arī automobiļiem vieglākiem par 3,5 tonnām arī ir jātiek iekļautiem šajā normu kopumā uzņēmumi, kas darbojas tikai uh, noteiktā reģionā, nedrīkst, uh, tiem nedrīkst uzkraut pārāk daudz dažādu administratīvo prasību. Samazinātas. Atpūtas laiks ir jākompensē, un tas nozīmē, ka pēc nu, piecām nedēļām ir jāsaņem pagarināts atpūtas laiks un ir jābūt tiesībām, uh, tiesībām šoferim pavadīt šo laiku mājās vai kādā citā paša izvēlētā vietā privāti. Cits priekšlikums ir, ka vadītāji neatkarīgi no visa cita pēc piecu nedēļu darba viņiem ir tiesības atgriezties mājās. Par tahogrāfiem mēs jau runājām, ka tas ir ļoti nozīmīgs instruments un tā tas būs arī nākotnē. Uh, Mēs šeit runājam par tehnisku revolūciju, digitalizācija vēršas plašumā un mums ir ļoti grūti panākt, lai inteliģentie tahogrāfi tiktu laisti darbā. Prasība, ka šiem tahogrāfiem jātiek instalētiem, jau ir iekļauta likumdošanā, bet 15 gadi ir paredzēts pārējais laiks, un mans priekšlikums ir to samazināt līdz 5 gadiem. Samazinot administratīvo slogu gan kontrolieriem, gan arī pašiem vadītājiem, tas nozīmēs visas šīs sistēmas būtisku vienkāršošanu. Vēl, manuprāt, ir jāstiprina uh, ja šeit nedrīkst būt um, tā kaut kādi nu, maksājumi, kas uh, tiek uh, vadītājiem izsniegti par kaut par konkrētu trases vai kilometrāžu nobraukšanu. Un es Vēlos uzsvērt, ka ar ēnu referentiem mums ir laba sadarbība, mums ir būtiski uzlabot normu kvalitāti, lai labumu gūtu gan vadītāji, gan kontroles iestādes, gan tikt uzlabot drošību uz ceļiem. Paldies, paldies, Baha kungs. Tagad Došu vārdu ēnu referentam, lūdzu, Kristensena kungs. Paldies, priekšādātāji! Es gribu sākt ar vispārēju e, tādu komentāru, ja mēs nevaram uzlabot situāciju transporta situācijā, tad šis transporta sektors nekļūs atraktīvs strādājošiem nākotnē. Paldies referentam Baha kungam par šo dosjē. Viņš ir paveicis labu darbu ar savu ziņojumu. Es varu piekrist lielākajai daļai viņa piedāvāto grozījumu, un man būs grozījumi, kas eh, pēc būtības neatšķirsies, bet ir daži grozījumi, kur es gribētu vēl vairāk panākt, iet vēl tālāk. Es gribētu, lai viedie tahogrāfi tiktu ieviesti pēc iespējas ātrāk. Tie ir ļoti nozīmīgi noteikumu īstenošanai, un es neredzu nekādus šķēršļus to ieviešanai līdz 21. gadam protams, ka vadītājam ir jābūt tiesībām atgriezties mājās, lai viņš nesēdētu viens pats kādā svešā valstī. Un no, nu, normas ir paredzētas arī, lai uzlabotu drošību uz ceļiem kopumā, un es arī priecājos par sadarbību, kas mums priekšā ir. Tagad vārds Žadovska kungam no ECR grupas. Lūdzu. Godātā priekšēdātājas kundze, es arī gribētu teikt paldies Baha kungam par šo dokumentu, ko viņš ir sagatavojis. Mēs, protams, eh, esam vienisprātis par to, ka vadītāja darbs nav viegls, un viņiem ir jāspēj atpūsties, lai viņi brauktu droši. Un šajā īpašajā sektorā ir jāuzmanās no pārāk lielas administratīvās slodzes, kas izraisa tikai lielas papildus izmaksas un laika ierobežojumus um, arī stāvvietu pieejamība saskaņā ar Vācijas asociācijas informāciju. Vācijā pietrūks 31 tūkstotis stāvvietu. Tas nozīmē, ka paies vairāki gadu desmiti pirms uh, visā Eiropā būs pietiekami stāvvietu smagajiem auto un varbūt paies tikpat daudz laika, līdz tiks ieviesti atbilstoši noteikumi. Atpūta vadītāja kabīnē, nu no tā pagaidām nu, nevar atteikties. Uh, jo lielos pārbraucienos uh, uh, citreiz nu, nav vienkārši izējas, tai nevajadzētu būt vienīgai iespēja, nedz arī pašai labākajai, bet iespējams, ka no tā, nu, tai vajadzētu būt tomēr vienai no izvēles iespējām, ka vadītājs var atpūsties arī kabīnē. Referent, ir grozījis komisijas priekšlikumu. Vienīgais un negatīvais punkts šeit bija prasība atgriezties mājās pēc trim, pēc trim nedēļām. Manuprāt, tas ir pārāk ierobežojoši. Varbūt sešas nedēļas pēc kārtas būtu tāds reālāks laika ierobežojums. Uh, pēc kura vadītājs varētu atpūsties. Nākamais jautājums ir, kā attiecināt normas uz automobīļiem vieglākiem par 3,5 tonnām šeit var gadīties, ka ar mūsu normām mēs uzliekam pārāk lielu administratīvo slodzi, un tas izraisīs arī papildus izmaksas uzņēmumiem. Vēl viens jautājums. Laika robežu samazinājums attiecībā uz viedajiem tahogrāfiem saskaņā ar ekspertu viedokli uh, tahogrāfi neatrisinās visas problēmas, un arī to ieviešana uh, radīs izmaksas un citas problēmas sevišķi maziem uzņēmumiem. Es atbalstu Baha kungu, ja viņš saka, ka īstenā problēma, kas ir jāatrisina, lai sektors kļūtu atraktīvāks, ir, tas ir neatrisinātais jautājums par trūkstošajiem uh, stāvvietām un arī iespējas pavadīt nakti uh, šoferiem, kur viņi var atpūsties, piedāvājot uh, uh, uzliekot šādus noteikumus, pārvadātājiem būs jāsadz izmaksas. Es uzskatu, ka neraugoties uz domstarpībām, mēs tomēr spēsim formulēt kvalitatīvu priekšlikumu. Paldies! Nākamais. Martina. Lūdzu. Jā, tagad jums atkal ir vārds, Martina. Paldies misteram Baham par um, priekšlikumu prezentāciju. Mūsu galvenais mērķis ir pieņemt normas, kuras, ir, kuras darbosies praksē un kuras ir iespējams īstenot. Es ļoti priecājos, Bahkungs, par to, ka jūs runājāt arī par nakšņošanu kabīnēs, un mums Eiropā tiešām pietrūkst infrastruktūras Un nu, kamēr šī infrastruktūra nav, nav reāli arī aizliegts nakšņot kabīnēs, mēs varam tikai ieteikt gulēt ārpus kabīnes. Bet kamēr nav infrastruktūras, tai būtu tomēr jābūt rekomendācijai iespējas atgriezties uh, mājās, manuprāt, ir Eiropas priekšlikumā pārāk tāds kategorisks nosacījums, neatkarīgi no tā, kur atrodas vadītājs vai kur viņš vēlas dzīvot. Nu, šeit nevajadzētu uh, uzlikt uh, uzņēmumam pienākumu finansēt vadītāja braucienu uz kādu vietu, kur viņš vēlas pavadīt atvaļinājumu, piemēram. Bet ir jābūt tiesībām atgriezties eh, pastāvīgajā dzīves vietā vai uzņēmuma sēdekļa vietā par vieglajiem komerciālajiem auto. Es domāju, ka mēs turpināsim diskusijas ēnu referentu starpā. Un runājot par fleksibilitāti un tādu mazāk ierobežojošām laika normām, es ceru, ka mēs varam vienoties un spēsim arī pierādīt komisijai, nu, pamatot savu viedokli. Un Uh, runājot par šīm trim nedēļām, pēc kurām ir jāatgriežas uzņēmuma bāzes vietā, es domāju, ka mēs varam vienoties par četrām nedēļām ar komisiju. Paldies! Gracias, presidenta. Bueno, lo primero que me gustaría es... Paldies! Paldies referentam par paveikto. Es iepazinos ar priekšlikumu. Jāsaka, ka varam to atbalstīt. Varu piedāvāt dažādus, dažus uzlabojumus ir būtiski, lai pašreizējo noteikumu ievērošana attiecībā uz atpūtas laiku, nu, lai to varētu labāk kontrolēt un lai būtu arī sankcija iespējas. Tāpat pašreizējās iedales, nu, tā, tas kā ir sadalīti braukšanas un atpūtas laiki, nu, šī sistēma pašlaik šķiet darbojas tīri labi, arī konsultācijās ar pilsoņiem. Um, runājot par šīm divām nedēļām, Tas tiek vērtēts pozitīvi. Es nezinu, kāpēc to vajadzētu pagarināt līdz četrām nedēļām. 45 stundu atpūta ārpus kabīnes. Es īsti nesaprotu, kā tas ir, nu kā to, kā to vērtēt. Jābūt iespējām pavadīt naktī tādā uh, kvalitatīvā vai ērtā um, nu, nakšņošanas vietā un ir nepieciešams definēt, ko nozīmē vadītāja mājas un kā tiek kompensēta vadītāja atgriešanās mājās, vai to par to maksā uzņēmums vai paša vadītāja darba devējs. Neraugoties uz vairākiem tādiem nelieliem priekšlikumiem, uzlabojumiem, mēs esam apmierināti ar šo uh, priekšlikumu. Lamberta skundze, kas pārstāvēs zaļos, es runāju Karimas Delī vārdā, kas ir ēnu referente. Uh, Un mūsu grupas vārdā mēs gribam teikt paldies referentam par labo darbu. Uh, priekšlikuma projektā atspoguļojas situācijas aktualitāte un kas ir skaidrs, mums ir nepieciešami noteikumi, kas ir konkrēti un kurus ir viegli ieviest un arī kontrolēt Mēs saprotam arī jūsu vēlmi turpināt sektora digitalizāciju. Digitālie tahogrāfi jāievieš pēc iespējas ātrāk. Tas ir būtiski arī drošībai uz ceļiem. Un atbalstam arī jūsu priekšlikumu attiecināt normas arī uz vieglajiem komerc auto, lai nebūtu tādi, nu, kaut kāds vesela tāda braucamo kategoriju, kas e, izkrīt vispār ārpus sociālo normu ietvara. Runājot par nakšņošanu kabīnē, mēs saprotam, mēs uzskatām arī, ka pietrūkst infrastruktūras pašlaik, bet uh, visvairāk pietrūkst uh, nu, tādas struktūras, kā nodrošināt, lai vadītāji var atgriezties mājās. Un uh, dažreiz vadītāji ir ceļā vairākas nedēļas vai pat mēnešus, un šeit ir jāskatās, kā novērst šo pārlieko eksploatāciju uz Eiropas ceļiem. Paldies! Paldies, Rosa Damato. Yes. Grācija, prezidente. Paldies, eh, priekšsēdētājas kundze. Attiecībā uz vadīšanas laikiem un atpūtas eh, laikiem ir eh, skaidrs, ka ir vairāk jāaizsargā nozars pret profesionāļi, te būtu liekai drošībai uz ceļiem, un tāpēc es vēlētos sniegt savu ieguldījumu, lai mēģinātu uzlabot priešakumu. Tas, ka viedie tahogrāfi tiek ieviesti, kas uzlabo situāciju Tas eh, nozīmē, eh, ka ir jāņem eh, vērā vadīšanas laiki un atpūtas laiki ļoti nopietni. Un tādā veidā šis te instruments būs obligāts visos transporta līdzekļos. Un ir skaidrs, ka ir jābūt kādai iespējai atgriezties mājās laika posmā, kas ir īsāks par to, kas šobrīd paredzēts. Un ir skaidrs, ka ir jābūt um, tādām teritorijām, kas ir atbilstoši aprīkotas, uh, ir jābūt uh, drošām autostāvvietām uh, tiem transporta līdzekļiem, kuru vadītāji atpūšas un ir eh, jābūt iespējai izvēlēties vai izmantot eh, viesnīcas pakalpojumus vai, at, vai atpūsties eh, savā transporta līdzeklī. Un tāpēc ir skaidrs, ka mums ir jāpadara cienīgus tos apstākļus, kādā, kādos vadītāji veic savus profesionālos pienākumus. Un tāpēc es tuvāko dienu laikā iesniegšu grozījumus. Paldies! Thank you. Paldies, Dominiks Martēns. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. par vadīšanas laikiem un atpūtas laikiem automašīnu vadītājiem. Mēs uh, lielā mērā piekrietam referentam. Ja tiek uh, saīsināts uh, pārējais laiks, lai iebūvētu digitālos tahogrāfus līdz 24. gadam, tas vēl ir tālā nākotnē, bet mēs piekrītam jums, ka uh, vajadzētu izņēmums zem 3,5 tonnām 100 km rādījus, saka, šos izņēmumus vajadzētu atcelt. Tad rādījus domāt, ka 100 km rēķinot nav uzņēmuma atrašanās vietas. Automašīnu vadītājiem vajadzētu strādāt tā, ka viņiem būtu iespēja viņu dzīves vietā vai arī kādā viņu izvēlētajā vietā atgriezties uh, lai varētu nedēļā nodrošināt 45 stundu atpūtas laiku. Tas ir drusku vairāk nekā divas dienas. Jā. Šajā ziņojumā nav īsti skaidrs eh, par pienākumiem, kas ir uzņēmumiem, proti, kurš maksās tad eh, par to, ka Autovadītāji var pārnakšņot, atpūsties. Šī atpūsta laika ir ārkārtīgi svarīga un tam vajadzētu būt ārpus eh, mašīnas kabīnes. Tad vajadzētu vai nu maksāt uzņēmumiem šīs izmaksas, vai nodrošināt to, ka autovadītāji var pārnakšņot mājās. Tātad eh, vajadzētu to visu kontrolēt, eh, atpūtas laikus un braukšanas laikus, tad citādi ne, nemitīgi var būt kapitāžu uzņēmumiem un autovadītājiem. Paldies! Tad man ir vēl atsevišķs saraksts ar runātājiem, kas vēlas izteikties uh, eh, Lapis Vandaņie kundze. Lapa Vandaņie kundze. Pirmkārt, es gribēju teikt, ka Georgs Bahs šeit ir tiešām paveicis lielisku darbu. ļoti lielā mērā piekrītu viņam ziņojumam. Pamatā vajadzētu nodrošināt drošus atpūtas laikus atbilstošās vietās. Bet pagaidām bieži vien realitātē tā nav. Kā atpūtas laiki bieži vien notiek arī uh, automašīnas kabīnē to pieļaut. Man, jā, man liekas, ka tur vajadzētu tādu elastīgu pieeju nodrošināt. Ja runa ir eh, par īsiem atpūtas brīžiem, tad to varētu pieļaut. Līdz kamēr tiks pieņemti droši noteikumi un tiks iebūvēti digitālie tahogrāfi. Parādījus, kas pārsniedz 100 eh, kilometru rēķinot no uzņēmuma atrašanos vietas lielākajā daļā loģistikas centru Spānijā, kā piemēram Saragosā, ir tā, ka pārvedātāji, kas uh, atrodas uh, pilsētā, jau uz viņiem attiecas šī direktīva, jo province ir ļoti liela. Ja to visu vajadzētu sadalīt, tad vajadzētu vienoties par kilometriem. Parādījusi attālumu. Vai runa ir par vietējo pārvadājumu vai reģionālo, ja krāvas mašīnai ir mazāk kā 3,5 tonnas, tad uh, vajadzētu rūpēties par to, kā direktīvā tas ir iekļauts. Tad nevienmēr ir runa par to, kas uh, nodrošina starptautiskos pārvadājumus, bet ir svarīgi, lai būtu šie digitālie tahogrāfi. Tagad vārds ir Pirinska kungam, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Es eh, augstvērtēju referenta veikto darbu un atzinums eh, tam ir ļoti labs pamats un tas eh, pabeidz darbu pie šī temata. Tātad ļoti īsi par četriem punktiem. Pirmkārt, tas ir saistīts ar atsaucas periodu, aprēķinām ik iknedēļas atpūtu. Varētu atbalstīt referenta priekšlikumu, saglabāt šo divu mēnešu darba laiku, nevis četru nedēļu, ko iesaka komisija, jo divu nedēļu periods eh, nodrošina labāku garantiju aizsargāt eh, darbiniekus, ierobežot šo elastību uz divu nedēļu periodu, kurā var izvēlēties vai atpūsties vai nē, tādēļ, ka četru nedēļu periods sniedz iespēju atrast jaunus pārkāpuma veidus un radīt iespēju eksploatēt darbiniekus. Divu nedēļu periods neradīt nekādu prasību par uh, reorganizāciju uzņēmē, kas nodrošina pārvadājumus, nosakot uh, laika grafikus un maršrutus. Tālāk pa 3,5 tonu transporta līdzakļiem regulā par šo izņēmumu. Tas eh, šķiet, ka nav tā absolūti pamatoti, nav pamatoti tādēļ, kā jūs starptautiskos smagos kravas pārvadājumus pa ceļiem, kas pārvadā preces, kā lai pārvadā ar kravas mašīnu, kas ir zem 3,5 tonām, par bažām par pārkāpumiem, tas varētu būt veids, kā ierobežot to. Šeit eh, neiztenot šādu vispārīgo režīmu. Trešais punkts, tas ir saistīts ar izmaksām par eh, autovadiem, kas atgriežas mājās, lai to visu organizētu, lai viņi varētu atgriezties eh, mājās katru otro nedēļu. Es domāju, kā šo, jā, tas sniegtais labums, kas no tā būtu, to varētu atbalstīt, tad būtu būt arī sociālais efekts, ko varētu atbalstīt. Vajadzēja būt iespējai šādai normai, kā referents jau arī iesaka nodrošināt atgriešanos uz domicilu, uz mājas vietu vai kādu citu vietu, lai atpūstos ko ir izvēlējies autovadītājs. Un ceturtais punkts par uh, digitālo tahogrāfu ieviešanu 31. decembrim 2021. gadam. To var atbalstīt, nav nekāda pamata. To noraidiet. Un argumenti, ka tas uh, izmaksās uh, summas, jo šīs izmaksas faktiski ir diezgan marģinālas. un viss šīs ekipējums, kas ir pat jaunākie modeļi, viņam jau ir elektroniski tahogrāfi, kas jau ir iebūvēti. Tie bija punkti, kurus gribēju uzsvērt. Paldies! Paldies, Sanders kundze! Paldies priekšsēdētājiem! Es arī vēlos eh, sveikt referentu par labi paveikto darbu. Es atbalstu viņu trīs būtiskajos punktos. Pirmkārt, es atbalstu aizliekumu. Ikdienas atpūtē kabīne, otrkārt par to, ka vajadzētu būt digitālajiem tahogrāfiem visos, visos auto līdz 2019. vai jebkādā saprātīgā laika periodā. Tas liekas, ko es ar komisiju patiešām pārāk garš. Trešais punkts noslēgumā. Es domāju, ka mums patiešām vajadzētu novērst juridisko vakumu, kas līdz šim vēl eksistē par uh, vieglajām kravas mašīnām zem 3,5 tonnām. Arī tām ir jāizpilda transporta paketes prasības. Pirmkārt, ir svarīgi drošības nosacījumiem, otrkārt darba apstākļiem autovadītājiem un treškārt, protams, arī, lai novērstu negodīgu konkurences situāciju. Paldies tagad Baha kungam, vai jūs vēlaties vēl kaut ko piebilst? Jā, es gribētu par pāris punktiem izteikt savu viedokļu, ja jūs atļausiet man priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, liels paldies eh, par eh, atzinību, ko paudāt. Es domāju, ka par tahogrāfa ieviešana ir tāda vienotība, ka to vajadzētu pēc iespējas ātrāk ieviest par eh, stāvvietu trūkumu. Domāju, ka šeit saistībā ar eh, ziņojumu tas jāskata par agrāku eiroviņietas ieviešanu, par eh, to sauc par ceļu nodevu direktīvu, tā ka tur būs investīcijas. Tas ir kopā ar dalībvalstīm būs bieži vien ir tāds regulējums, kā kravas mašīnas, piemēram, nedrīkst braukt nos no ceļa, kaut arī tiešā tuvumā būtu bijušas eh, pārnakšanas iespējas. Tātad šeit atsevišķiem dalību valstīm tomēr būs jābūt elastīgam, bet kopumā, protams, ir tā, ka ir pietiekami maz drošu stāvvietu, par to neviens nešaubās. Iekļauti vieglās kravas mašīnas, šeit esmu pilnīgi gatavs diskutēt par šo jautājumu izrādīt elastību par šiem 100 km rādījusu, bet arī par 3,5 tonnām. Es domāju, ka 3,5 tonnas viss, kas ir zem 3,5 tonnām, pašlaik nav iekļauts. Tas nav pie tā, ka komerces modelis mainās. Tas nozīmē, ka arvien vairāk kravas eh, nevis ar lielo kravas mašīnu pārvadu, bet eh, daudz mazās kravas mašīnas. Un es domāju, ka tas ir tā haotiska situācija autovadītāji, kas eh, pārnakšņo 4 stundas, 5 stundas uz autosēdekļa, pēc tam atkal brauc. Tas nozīmē, ka šis haoss ir jāreglamentē. Nevar pateikt, ka tas ir kaut kas marģināls, nenozīmīgs, ka nav runa par lielu skaitli, bet šīs komerces modās attīstās, un tas viss iestēja virzienā. Es domāju, ka mums kā likumdevējiem vajadzētu jau raudzīties perspektīvā, un šeit jau veidot savlaicīgu noteikumu, lai tas nenotiktu. Aktuālā par nedēļas atpūtas laikiem ārpus kabīnes vai kabīnē. Tas nozīmē ikdienas atpūtas laiki, protams, tie notiek kabīnē, tādi īsāki atpūtas laiki, tie var būt kabīnē, bet uh, šeit jau vienalga tiek uzlikts sloks. Eh, autovadītājiem es domāju, ka ir absolūti nepieciešami un arī reāli, kā pagarinātos atpūtas laikus, nodrošināt savādāk. Ir jau ļoti daudz izņēmumu nosacījumu pašlaik. Tas nozīmē, ka īsākie atpūtas laiki tiek paredzēti un kā tāda kompensācija. Un es uzskatu, ka īpaši interesanti komisijas priekšlikumā ir tas, ka kompensācija saistībā ar pagarinātu atpūtas laiku, ka tā būtu atbilstošā mītnē, pārnakšņošanas mītnē. Un es domāju, ka šeit nevajadzētu tur noteikt divas nedēļas, trīs nedēļas, četras nedēļas šeit izņēmumu nosacījumi, kas pastāv, tos vajadzētu apkopot uh, un atbalstīt komisijas priekšlikumu. Paldies! Lies paldies Baha kungam. Varbūt, ka komisija gribētu kaut ko pateikt, piemitināt. Tagad jums vārds paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka debatas bija ļoti bagātīgas un ļoti konstruktīvas, parādīja arī savstarpējo atkarību starp dokumentiem un uh, Džabalovs kundzes uh, ziņojums un Baha kunga ziņojums. Būs trešais darba kārtībā. Transporta sektors, kā jūs zināt, ir ļoti svarīgs uh, ekonomikai, vairāk nekā 5 miljoni darbinieku nodarbināti. Uh, Un eh, mēs ar mūsu priekšlikumu vēlējāmies nodrošināt, ka, eh, lai panāktu būtu labi darba apstākļi, lai sektors labi darbotos, lai būtu vienāds spēles nosacījumi un godīga konkurence. Mēs tāpat, protams, arī domājam par administratīvās loga samazināšanu, kas gūstas uz uzņēmumiem, un ka ir nepieciešama ļoti laba īstenošana ļoti skaidriem noteikumiem. Diskusijas, eh, kas pašlaik notiek, Arī tran, transporta komitejā domāju, ka ir svarīgi, lai mēs apzinātos, ka visi šie dokumenti ir sasaistīti savā starpā. Protams, no vienas puses ir runa par piekļuvu tirgumu un nosūtīšanu, kas jānodrošina ir godīga konkurence un darba ņēmēju tiesības mums eh, šo profesiju ir jāpadara pievilcīgāku, jo jau trūkst eh, autovadītāju tirgu, bet tas ir arī saistīts ar eh, autoceļu nodevam, par sociālajām nosacījumiem, piemēram, par ieņēmumiem no šiem nodevām, eh, kā var veidot vairāk stāvvietas, lai būtu atbilstoši nosacījumi, lai varētu nodrošināt eh, iknedēļas atpūtas laikus. Tas ir saistīts arī cīņu pret vēstoju kastīšu uzņēmumiem, pret viltus uzņēmumiem un arī par tahogrāfiem. Par visu to mums ir jānodrošina, ka būtu nu, skaidri noteikumi, ko varētu vienkārši īstenot. Un tas eh, tālāk mans komentārs par Ģebulovas kundzes ziņojumu. Domāju, ka tas ir paraugs, cik viss var būt skaidrs, skaidri veidots eh, un ka tur ir uzsvērta arī sektora specifiskie noteikumi un eh, kā tas saskaņots ar vispārīgiem noteikumiem par darbā nosūtīšanu. No komisijas puses es varu tikai vienīgi atbalstīt šo plašo skatījumu un arī to, ka ir jābūt specifiskiem noteikumiem darbā nosūtītiem autovadītājiem. Es domāju, par to jau ir panākta vienošanās, un tagad mēs, eh, mums jāraukās, kā vislabāk un nodrošināt, lai tas darbotos. Tāpat arī mēs atbalstām viedokļi, kas ir izteikti ziņojumā par to, ka nosūtīšanas notiekumiem vajadzētu tikt eh, piemērotiem uz kabatāšu operācijām, jo tās patiešām ir vietējās eh, operācijas un nevajadzētu piemērot tās uz trans tranzīta darbībām, kur mēs nedaudz atšķiramies, ir par starptautisko transportu, starptautiskiem pārvadājumiem. Es domāju, ka tur, tur būs jāturpina diskusija. Mēs tāpat arī piekrītam Ģebalovas kundzes par šo ilgtermiņa nosūtīšanu to nevajadzētu piemērot specifiski uz ceļu satiksmes sektoriem, jo ilgtermiņa nosūtīšana, kā mēs to saprotam, ka tas ir uh, noteiktas nepārtrautības uh, līmenis pakalpojumam, ko nodrošina darbinieks uh, dalībvalstīs, kurieni viņš ir nosūtīts, un tas nav tieši tā pārvadājuma sektorā. Es domāju, ka ļoti labi, ka šī īpaši atsaucas to noslēgumā par administratīvo slogu. Mēs domājam, ka tas ir ļoti labs un atbalstām to šis nosacījums, ka noteiktās kontrolas tās ir pārve, pārnestas no ceļu pārbaudēm un noteikumiem, kas ir uz, uh, an, uh, uz autovadītāju, bet tas ir pārnestas uz uh, uzņēmumiem. Tātad tur ir runa par deklarācijām, kas varētu būt standardizētā formā. Uh, Jā, tas viss sniedz iegūdījumu, lai atvieglotu un vienkāršotu darbu, kas ir jāveic autovadītājiem, lai viņam nevajadzētu uzņemties šos administratīvos pienākumus, ja tam nav nekāda pamata. Gribētu teikt paldies arī Baha kungam par viņa ziņojumu, it īpaši par viņa viedokli par to, kā ieviest pašreizēju spēku esošos noteikumos un lai būtu atbilstoši darba nosacījumi, lai izvairsītos ne jebkāda veida konkurences kropļošanas. Pat tad, ja tas nebija no sākuma paredzēts no komisijas puses uh, ieteikt, mēs eh, ļoti augstu vērtējam grozījumu, kas ir tādā virzienā, lai pēc iespējas ātrāk ieviestu viedo tahogrāfu. Baha kunga priekšlikums par 2024. gadu gribētu informēt, ka komisijā mums ir pētījums, kas tagad notiek. Mēs raugājamies par to, kā tehniski tas būtu izdarāms, kādas, kāda ietekme būs tā, to pārbūvē un par eksistējošiem um, nosacījumiem, lai ievieš šo viedo tahogrāfu. Un šis pētījums mums palīdzēs uh, definēt, noteikt, uh, kas patiešām ir reāli. Un mēs pagaidām teiktu, vislabāk būtu pēc iespējas ātrāk. Uh, bet uh, tas droši vien, ka būs līdzīgi, ko teica Baha kungs, uh, bet uh, pierādījumi pašlaik tiek vākti. Kā jau es teicu, es pieņemu zināšanā arī atzinumu par vieglajām kravas mašīnām, tātad kravas mašīnas, kas ir zem 3,5 tonām. Tas ir tāds pieaugošs tendence, ir pareizi, ka nu, zināma at attīstība, kas ir sektorā, ko mēs esam redzējuši. Uh, Tad ir uh, pirmie, pirmie soļi profesionalizācijas sektorā uh, un par šo vieglāko kravas mašīnu vadītājiem. Un uh, šeit jāraugās par proporcionalitāti, lai ievies pilnas tahogrāfa nosacījumus vietējām darbībām. Diskusijas ir par to, kā vislabāk izmantot šos notiekumus starptautiskā transportā. Baha kungs jau sniedza ievadu par radiusu eh, par 100 km. Tātad vietējais 100 km ir starptautiskā dimensija un tikai daži noteikumi. Un pilnība, pilnībā, pilnībā noteikumu kopums, es domāju, ka šeit ir jāņem proporcionalitāte normām sektorā, kas uh, tur ir arvien vairāk maziem vedēja uzņēmumu nekā šajos tradicionālajos smago, eh, smago kravas mašīnu pārvadājumos. Mēs esam ļoti pateicīgi un ļoti atbalstām to, ko iesaka referents par noteikumiem, par kompensācijām, par uh, samazinātu uh, atpūtas laiku, saistībā ar šo regulāro atpūtas laiku nedēļām. Šeit vajadzētu ņemt vērā autovadītāja darba un uh, privātās dzīves eh, saskaņošanu arī par ceļu drošību, ka šeit ir svarīgi. Es domāju, ka principam vajadzēja būt tādam, ka autovadītājs var regulāri atgriezties mājās, un mums ļoti patīk, ka tiekam pieminēta māja, home vai ir kāda cita privāta uh, atpūtas iespēju, ko izvēlas vadītājs pats. Es uh, dzirdēju dažādus uh, viedokļus, te tik pieminēts trīs nedēļas, četras nedēļas, piecas nedēļas. Es domāju, kas ir svarīgi, ir, ka ir regulāri mēnesī uh, vismaz atgriešanās mājās, jo, lai šeit noregulētu šo nomādu parādību, tad autovadītāju nomādu noteikumi. Jā. Uh, kas vēl netika pieminēts jūsu diskusijā, bet ir grozījums, 12. grozījums eh, Bahkunga ziņojumā, un tas ir saistīts ar samaksu, kas eh, balstīta uz eh, autovadītāja veikumu. Tas ir svarīgs elements tiešām autovadītāja um, samaksā ja to aizliedzat, tad, protams, ka tas atstās arī ietekmi uz šīs samaksas nosacījuma. Komisija iesniedz šādu grozījumu, jo tas, eh, tas būs atļauts tikai tad, tas neapdraudēs ceļu satiksmes drošību. Lūdzu, pārbaudiet šo tā precīzi, kāds ir pareizais uh, līmenis pašreizējās normas uh, izmaiņām, modifikācijai. Tāpat arī, kā es to saprotu, ka notiekums, uh, ko ir ieteikusi komisija, uh, ka uzņēmumi ir eh, pienākums eh, nodrošināt šo eh, pārnākšanas iespēju. Jā, tas paliek negrozāms, un to, to iesaka arī referents. Paldies! Thank you. That... Paldies! Tas nozīmē, ka mēs varam ķerties pie trešā ziņojuma par tā pašu tēmu, kas ir grozījuma izdarīšana regulā regulās, lai tās pielāgotu norisēm nozarē. Un tagad eh, došu vārdu eh, Lopes Fontaņē kundzei, lūdzu. Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Noslēgsim debatas ar šo trešo ziņojumu. Ja mēs raugāmies uz to, kas ir izdarīts ar diviem iepriekšējiem ziņojumiem un um, iedzientos debatēs, mēs zinām, ka pastāv atšķirīgi viedokļi, un tās attiecās arī uz manu ziņojumu. Ir dažādas atšķirības, tomēr es uzskatu, ka ir iespējams panākt vienošanos. Mums ir jāgarantē pakalpojumu brīva pārvietošanās, tomēr ir nepieciešama arī adekvāta sociālā, sociālā, nu, sociālais nodrošinājums. Un Izpētot dažādas transporta organizācijas, parādās dažādas atšķirības, eh, tomēr es domāju, ka būs iespējams panākt eh, vienošanos. Un eh, šeit mēs arī runājam par fundamentāli svarīgiem jautājumiem sektoram visā Eiropā. Tāda ir vairāki punkti, par kuriem es vēlētos izteikties. No sākuma mums nevajadzētu radīt pārmērīgus administratīvos šķēršļus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Eh, šobrīd eh, Eiropā eh, pietrūkst vadītāji, un, protams, ka mēs nevaram šeit noteikt pārmērīgus šķēršļus tiem, kuri vēlas sākt darboties šajā sektorā. Un, ja mēs šeit liksim kādus šķēršļus šajā transporta sektorā, tās var kaitēt Eh, ekonomikai, tāpēc, ka transporta nozara rada daudzas jaunas darba vietas, un to nevajadzētu aizmirst. Un mums vajadzētu jau sevišķi domāt eh, eh, par mazo transporta līdzekļu vadītājiem. Tālāk es neuzskatu, ka ir nepieciešams, lai šī direktīva tiktu izmantota kā tāds elements, kas izvērtē vai arī, ka tā tiek izmantota kā atsaucas punkts, kā to ierosina e, komisija, vajadzētu paredzēt konkrētas e, normas, kas ir e, piemērotas šim sektoram. Tad attiecībā uz kabatāžas jautājumu. Šeit mērķis ir neradīt iespējas tādam juridiskam vakumam. Tomēr, jebkurā gadījumā kabatāžai ir jābūt e, izdevīgai, citādāk e, ļoti pieaugs transporta izmaksas. E, tad bija jautājums par to, vai kabatāža būtu iekļaujama vai izslēdzama no direktīvas. No direktīvas par darbinieku nosūtīšanu. Ja vairākums nolēma kabatāžu tomēr iekļaut, tad mums vajadzētu panākt vienošanos. Lai būtu iespējams pieņemt Eh, to, eh, eh, ka dienu skaits tiek palielināts. Un svarīgi ir tas, ka tiek garantēta atgriešanās tajā dalībvalstī, kur uzņēmums ir reģistrēts. Un vajadzētu izvairīties no transporta aktivitātēm nacionālajā līmenī treš, kādā trešajā valstī ilgāku laiku posmu. Un tas savukārt eh, nozīmē, eh, ka mums ir nepieciešams papildus kontrolas. Eh, bija runa par to, ka vajadzētu transporta nozari iekļaut direktīvas aptvērumā. Un tika pieminēts arī sociālais dempings, tika minēti vadītāju darba apstākļi un tā tālāk. Un realitāte ir tāda, ka, diemžēl, vairākas reizes uh, jau ir radusies situācija un joprojām tādas rodās. ka eh, tad, tad, eh, starptautiskie transporta uzņēmumi izmanto šo situāciju, tomēr tas nav raksturīgi visam sektoram. Ir nepieciešama uh, arī uh, brīvība uh, uzņēmējdarbībai. Mēs nevaram likt šķērs vienotajam tirgumam. Un eh, tajā pašā laikā es vēlētos atbalstīt eh, to, eh, lai šī reģistrācijas brīvība reāli tiktu mm, īstenota dalībvalstīs. Un arī ir svarīgi, lai tiktu realizētas biežākas un efektīvākas kontrolas, kuras garantētu tādu reālu klātesamību tajās valstīs, kurā uzņēmums ir reģistrēts. Un tādā veidā notiktu cīņa pret paskastīšu uzņēmumiem. Un tiek runāts arī par viedo tahogrāfu ieviešanu. Lai uh, cīnītos uh, uh, pret uh, viltus uzņēmumiem, arī šis ir svarīgs elements, manuprāt, tāpēc var atbalstīt uh, kolēģus, ka uh, mums uh, vajadzētu pēc iespējas ātrāk uh, ieviest uh, viedos tahogrāfus. Paldies! Uh, tagad uh, vārds uh, Saimankungam. Jums tiek dots vārds kā ēnu referentam. Lielas paldies! Lielas paldies! referentai par izslo darbu, un paldies arī citiem ēnu referentiem par e, viņu e, draudzīgo, konstruktīvo darbības veidu. E, referentes atzinuma projekts sastāv no 24 grozījumiem. Daži no tiem ir atbalstām no mūsu puses, jo tie palielina šīs atbilstības pārbaudas, tie risina jautājumi par paskastīšu uzņēmumiem un eh, daži eh, no eh, tiem ir tādi, kurus mums būs sarežģītāk atbalstīt, kā jau tika minēts. Piemēram, grozījumus, kuriem ir saistība ar nosūtīšanu un kabatāžu. Tomēr esmu optimistiski noskaņots tādā ziņā, ka mēs atradīsim kādu kompromisu mūsu starpā un veidu, kā tālāk rīkoties, tāpēc, ka, kā jau Mārtiņa to teica, tad uh, mēs visi mūsu neformālajā sēnu referents sarunās esam mm, vienojušies uh, par to, ka ir jāpanāk vienošanās, uh, kas būtu realizējama praksē. Tam ir jābūt praktiskam procesam galvenokārt, nevis kaut kādam ideoloģiskam vai teorētiskam pasākumam. Un es vēlētos īsi izteikties par dažiem referents grozījumiem un pēc tam īsi arī par eh, eh, to, eh, kādi būs daži no mūsu grozījumiem. Sacībā ar paskatīšu uzņēmumiem priecājos, ka referentē ir tādas pašas bāžas kā mums par paskatīšu uzņēmumiem, piemēram, 5. 6. grozījumā viņa aicina tātad pielikt punktu šai praksē, tomēr nevajadzētu aizmirst arī to, ka paskatīšu uzņēmumi sadarbojas arī ar viegliem kraus transporta līdzekļiem un komisijas priekšlikumā ir noteikts, ka viņiem būs jāievēro pilni kritēriji tātad finanšu kapacitāti, uzņēmumu reģistrāciju. Un man ir jāsaka, ka pretēji referents 30 grozījumam mēs uzskatām, ka vieglie kravas transporta līdzekļi tiem vajadzētu tātad ievērot pilnīgi visas prasības, arī profesionālu kompetenci. Un, Patiesībā tas ir tāds tirgus segments, kurā notiek vairums no pārkāpumiem, un līdz ar to pilnīgi noteikti tas ir nepareizi, eh, ka šis eh, segments tiek izslēgts eh, no kritērijiem. Un, kaut arī tā ir, ka komisijas ietekmes novērējums paredz to, ka ir jābūt atbilstības izmaksām, tiek pārredzēti arī ietaupījumi sektorām visā Eiropas Savienībā, tātad sākot no 2,7 miljardiem eiro un līdz ar to. Tur ir iespējami risinājumi. Kas attiecās uz uh, finanšu kapsācē eh, prasībām, uh, tad 18. grozījumā referenti ierosina citu režīmu uzņēmumiem, uh, kuras izmanto vieglos kravas transporta līdzekļus, un būtu interesanti man saprast uh, to, mm, mm, tad, tad, no kurienes nāk eh, skaidri, kurus viņi izmanto, piemēram, šie 1000 eh, eiro, tas nav skaidrs. Attiecībā uz norīkošanu 7., 21., 22. grozījums un 16. grozījums Šeit eh, mūs sarūktina eh, tas, eh, kā jūs vēlaties svītrot nerokašanu kabatāžai. Mēs tam pilnībā nepiekritam. Mēs vēlamies pievienot kabatāžu norīkošanas pārkāpumiem, tātad, lai tas būtu iekļauts tajā pārkāpuma sarakstā, kas noved pie zaudējumiem. Un, mūsuprāt, tas tiešām ir neatrājums saistīts. Attiecībā uz eh, pārbaudēm un īstenošanu mēs eh, visi varam eh, piekrist, ka īstenošana ir vāja, tai ir jābūt labākai, tāpēc mēs varam atbalstīt 23. grozījumu, lai palielinātu pārbaudas. Tomēr domāju, ka mums arī ir jābūt ambiciozākiem mūsu pašu grozījumiem, kad mēs tos iesniegsim, jā, mums ir jāuzstāj uz to, ka kabatāžai ir jābūt nacionālai un īsai, un tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī darbinieku brīva reģistrācija. Tomēr mums vajadzētu vai nu saīsināt kabatāžu periodu, jo instrumenti nepastāv, lai nodrošinātu to, ka ir atbilstoši apstākļi operācijas laikā, vai arī mums vajadzētu pieturēties pie pašreizējiem noteikumiem. Un eh, mums pilnīgi noteikti ir jāgarantē tas, eh, ka eh, dokumentus, kādus mēs paredzām īstenošanas pārbaudēm, mums ir jāvirza uz priekšu šī elektroniskā apstiprināšana, un mēs neuzskatām, ka tas, e, ka līdz 24. gadam tiks e, ieviesti viedie tahogrāfi, e, ka tas būtu ātrs process, mūsuprāt, tas ir lēns process. Un tāpēc mēs vēlētos, lai drīzāk viedie tahogrāfi tiktu ieviesti līdz 2021. gadam. Un mēs labprāt uzklausītu komisijas pierādījums tam, cik tas ir realizējami. Attiecībā uz elektronisko, elektronisko reģistru mums ir jāskatās, kāds ir sociālo garantiju fonds attiecībā uz finanšu kapacitāti, eh, kas jau pieprasa uzņēmumiem to, lai viņiem būtu pietiekami daudz naudas eh, dažādiem eh, sociāliem, dažādām sociālajām garantijām. Un visbeidzot, labāka apmācība darbiniekiem, labāka koordinācija ar dalībvalstīm. Paldies! Thank you, Sean. I'll give the floor to... Paldies, eh, Sean. Eh, tagad vārds Stīvens kundzei, lūdzu. Labrīt, eh, kolēģi, priekšsētājs kundze. No sākuma vēlos pateikties referentai par šo tēznu projektu. Uh, Un es eh, pilnībā eh, varu atbalstīt eh, to, ka cīņa pret nelegālajām aktivitātēm, kā paskatīšu uzņēmumiem, kā arī viltus pašnodarbinātību, ka tas ir viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem. Transporta uzņēmumi, kuri vēlas spēlēt pēc godīgiem noteikumiem, viņiem ir jādod šāda iespēja, un ir labi, ka ir komisijas priekšlikums, tomēr rodas jautājums, kad Eh, vai šie te eh, noteikumi ir pietiekami stingri, piemēram, aktīva eh, personīgā iesaiste. To var dažādi interpretēt. Attiecībā uz kabatāžu es varu atbalstīt referenti. Tādā ziņā, ka Noteikumiem jābūt ļoti skaidriem un tiem ir jābūt viegli pieejamiem. Manuprāt, tas ir pozitīvi arī tādā ziņā, ka komisija vēlas atteikties eh, no eh, maksimālā eh, brauciena skaita, to ir grūti pierādīt. Kabatāžu vajadzētu ierobežot līdz tās gala uzdevumām, galveniem uzdevumam. Nevajadzētu būt tā, eh, ka eh, uz ceļiem brauc tukšas kravas mašīnas, tomēr mazās eh, valstīs, kā manējā valstī, ir dažādas iespējas. Tomēr ir skaidrs, ka kabatāžai nevajadzētu būt tādam iemeslam, kas rāda negodīgu konkurenci. Paldies! Thank you. Then I'll give the floor to uh, Madame Dlabajova. Paldies, Dlabajovas kundze. Dlabajovas kundze. Šajā brīdī, Veronika, jūs esat ļoti labi aprakstījusi situāciju savā um, um, projektā. Jūs apvienojat vairākus dosie, par kuriem pašlaik notiek diskusijas. Uh, Jūs runājat gan par uh, strādājošo nosūtīšanu, gan vadītāju nosūtīšanu un raksturojat situāciju tādās lielās līnijās. Kabotāžas izmaksas, iekšējā tirgus darbība, um, izvairīšanās no pārliekas birokrātijas, administratīvās slogas samazināšana. Visi šie jautājumi ir apskatīti. Es domāju, ka mums ir laba bāze turpmākajai sadarbībai kopējās sanāksmēs. Es domāju, ka mēs esam vienisprātis par to, ka tā kā transporta sektors ir rakst, to raksturo liela mobilitāte, tam ir vajadzīga īpaša likumdošana. Paldies! Paldies! Rina Ronja Kāri no Goe, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies referentei par šo, ļoti, šo ziņojumu. Paldies. En god øh, dialog, at vi har en god snak om. Øh, ir ļoti būtiski, lai tiktu nodrošināts labs dialogs par, svarī, par sarežģītu jautājumu. Runa ir par to, kā mēs nodrošinām, lai mūsu um, strādājošie saņem atbilstošu darba samaksu un nepieciešamās kompensācijas. Pagājušajā nedēļā es uh, saņēmu informāciju no Dānijas transporta aģentūras, uh, tiek nodarbināti dažādu valstu šoferi. Un uh, šeit tiešām uh, lielie uzņēmumi var redzēt, izmanto noteikumus tā, ka konkurence tiek izkropļota, algas atšķirās un mēs gribam aizsargāt arī mazos uzņēmumus, lai viņi var darboties labos apstākļos, tādā labā uh, vidē. Jo, piemēram, jautājums par atpūtas pieturām, apstāšanās vai stāvēšanas laiku, pārtraukumi, kas ir nepieciešami pirms vadītājs turpina ar kabotāžu. Uh, un kabotāžu. Tas ir tāds papildus, nu, papildus aktivitāte vai, vai nu, darba uzdevums, ko šofers var veikt papildus savam startautiskajam uh, nu, šim ceļojumam vai, vai maršrutam. Uh, ir nepieciešams, lai tiks nodrošināta godīga konkurence starp dalību valstīm un ir jābūt obligātiem atpūtas laikiem, ja kabotāža tiek veikta, tad ir jāatstāja valsts pirms tiek atkal atkārtot vai nākamo reizi īstenot kabotāža. Uh, Es domāju, ka mēs varam būt priecīgi par rezultātiem. Jūs piedāvājat virkni priekšlikumu, kā tikt uh, galā ar pastkastīšu firmām, kas pārkāpj noteikumus. Un svarīgi ir arī šajā visā uh, likumdošanā iekļaut vairāk transporta līdzekļu, nevis samazināt to kategoriju skaitu. Uh, Un šobrīd mēs redzam, ka daudz uzņēmumu izmanto šīs mazos transporta līdzekļus, lai apietu noteikumus un nebūtu spiest tos ievērot. Paldies! Vai kāds pārstāv zaļos šobrīd par šo jautājumu? Nē. FDD. Nav. Neviena. Un Martēna kungs, lūdzu, vārds jums. Un pēc tam pāriesim pie runātāja saraksta. Santē kundze, paldies priekšēdētāji. Vispirms gribu teikt paldies kolēģei Veronikai par darbu, ko viņa jau ir padarījusi. Esmu pārliecināta, ka arī turpmākais darbs būs sekmīgs un tas nebūtu nav viegli. Es, esmu, es piekrītu referentei un ir jācīnās pret nelegālo praksi, arī pret Uh, šo kaitējumu, ko nodara paskastīšu firmas, un ir jābūt efektīvām sankcijām. Es domāju, ka mēs uh, turpināsim darbu ar šiem jautājumiem un izstrādāsim priekšlikumus attiecībā uz kritērijiem par aktivitātēm, kas attiecās uz izcelsmes valsti, arī, piemēram, uz, kas attiecās uz apgrozījumu un sociālās drošības normām. Runājot par kabotāžu, uh, mans viedoklis atšķirās. Es uzskatu, ka nosūtīšanas priekšnos no, normas ir jāievēro no pirmās dienas un ir jānosaka augstākā robeža. Kabotāža, protams, ir ļoti svarīga, lai izvairītos no braukāšanas tukšā, bet nedrīkst uh, pieļaut tādu negodīgu konkurenci ar mūsu vadītājiem. Paldies! Pirinska kungs. Thank you, madam. Paldies, priekšādātāji. Es uh, arī pozitīvi vērtēju referentes paveikto. Uh, Runājot par efektīvu tādu nu, īstenošanu uh, vai šajā kontekstā cīņu pret paskastīšu firmām, mums ir jānosaka normas, kā kontrolēt to, ko dara starptautiskie koncerni vispār. Uh, un jānosaka administratīvajā, tehniskajā un operacionālajā līmenī, kādas pārbaudas ir iespējams veikt, lai nodrošinātu saskaņotību ar visiem likumdošanas aktiem. Runājot par vieglo automobīļu iekļaušanu aptvērumā, šeit bija ap nu, argumenti bija dzirdami, kas aizstāvēja abus tad pretējus viedokļus. No vienas puses eh, šos automobīļus var izmantot ļaunprātīgi, lai apietu normas, no otras puses mazie automobīļi ļauj arī maziem uzņēmumiem iekļauties tirgu un strādāt. Un šajā jautājumā līdzīgi kā citos, uh, Mums ir jāpaturprātā, ka komisija arī ir komentējusi šo vieglo automobīļu jautājumu, tad automobīļu, kas ir vieglāk par 3,5 tonnām. Komisija apzinās problēmu, ka normas ir iespējams ļaunprātīgi izmantot un nelabvēlīgi ietekmēt tirgu. Nākamais - kabotāžas raksturs. Tā ir tāda aktivitāte, kas jau ir tradicionāla. Pastāv arī nelegāla kabotāža. Es domāju, ka kabotāža ir pelnījusi atbalstu. Un jābūt ļoti uzmanīgiem, jo Ja arī ir iespējams ļaunprātīgi izmantot šīs iespējas uh, gan administratīvā līmenī, gan arī tad tas noziedzīgā veidā un jāraugās, lai uzņēmumu intereses netiktu skārtas vai nelabvēlīgi ietekmētas. Runājot par normu, tad nosūtīšanas normu izpildi. Es domāju, ka priekšlikumi ir uh, lietpratīgi, un periods varētu būt septiņas dienas, nevis piecas dienas, kā piedāvā komisija. Un arī runājot par kabotāžas operāciju skaita ierobežošanu, kā piedāvā komisija, uh, Nekas nav iebilstams, un runājot par kontroli, par pārbaudēm, te ir sistēmai jābūt efektīvai. Um, referentes priekšlikums ir dubultot pārbaužu skaitu salīdzinot ar komisijas priekšlikumu. To mēs nevaram novērtēt pozitīvi, tas būtu pārlieks sloks uzraudzības iestādēm. Un nezinu, vai tas veicinātu mums vēlamo rezultātu sasniegšanu. Paldies! Okay, Paldies! Domāju, ka Esam tagad, esmu devusi vārdu visiem, kas vēlējās runāt. Mēs esam pārunājuši trīs dažādus ziņojumus. Un šajās debatēs nu, parādījās tāda te, tematiska vienotība, un arī laika grafiks ir vienāds visiem trim ziņojumiem. 30. janvārī ir pusdienlaiks, ir uh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Un transporta komitejā balsojums ir 15. maijā un pieņemšana plenārsēdē būs vai nu pavasara beigās vai vasarā. Paldies visiem, kas piedalījās. Gribu arī atgādināt, ka mēs sākam darbu 14.30 šajā pēcpusdienā. Tā būs sanāksme. Thank you. Mēs eh, tiksimies ar attiecīgo tad resora ministru no Bulgārijas. Lūdzu, esiet laikus šeit, jo Bulgāru prezidentūras laikā mēs skatīsim daudzus mums ļoti aktuālus prioritārus jautājumus. Tāpēc lūdzu nekavējiet, esiet šeit pulksten pustrijos. Un piektais trialogs bija vakar vakarā. Tagad ir īstais brīdis tikties ar Bulgārijas darba jautājumu ministru. Tātad tiekamies pustrijos un varbūt būs bulgāru tulkojums Jā, būs, saka priekšēdētāja. Tiekamies jau drīz.